Jā, liebe kolēģinen un... Godātie kolēģi. Pirmo reizi es drīkstu atklāt sanāksmi. Un, acim redzot, jāsaka, godātās kolēģes, jo neviena kolēģa nav. Trīs kolēģes varu sveikt, kas ir atradušas ceļu šajien, pats pārskatāms skaitlis, bet, nu, varbūt mūsu vīriešu kolēģi arī vēlāk uzradīsies. Sākšu ar jautājumu vai iebildumu pret darba kārtību, kāda tā šobrīd ir iesniegta. Nē, tad uzskatām to par pieņemtu. Otrais punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Vispirms vēlos informēt par koordinātoru lēmumiem, kas pieņemt 11. jūlijā. Vispirms skatījām eh, dosie prioritizāciju pēc viedokļa apmaiņas, kur vairāk koordinātori eh, pa, eh, pauda grupu politiskās prioritātes un tika pieņems lēmums nepieņemt lēmumu par prioritātēm un turpināt strādāt pie visiem dosie. Kas attiecas uz daudzgadu finanšu schēmu, apspriedām sadarbību starp komitejām attiecībā uz eh, nozarēm specifiskām programmām saistībā ar DFS, un tika pieņems lēmums nesagatavot atzinumu par budžetu komitejas pagaidu ziņojumu par DFS. Uh, bet eh, ekon būs iesaistīts kopējā procesā, lai nodrošinātu saskaņotības ar piespējamo mm, rezolūcijas priekšlikumu un visiem dosie, pie kuriem strādā ekon. Kas attiecas uz ECB eh, e nominācijām, koordinātori pieņem zināšanai darba grafiku priekšsēdētājam eh, un vicepriekšsēdētājam atam uzraudzības valdē. Uh, Kas attiecas uz eh, kalendāru sanāksmēm eh, ekon komitejā no janvāra līdz aprīlim, kā jūs zinat, tas jau ir apstiprināts iepriekšējā sanāksmē 29. augustā. Tālāk koordinātoru sanāksme skatīja arī delegācijas, kas plānotas 18. gada otrajā pusgadā no ekon komitejas. Attiecībā uz delegāciju uz ASV tika apspriest eh, vietu sadalījums un eh, programmas uzmetums, komentāri nav par programmu. Un tika izlēmts ECR grupas neizmantoto vietu nepiešķirt citiem. Tālāk eh, delegāciju uz Ķīnu apspriedām programmas uzmetumu. Koordinātori tika aicināti iesūtīt ierosinājumus programmai ne vēlāk kā 29. nedēļā. Tieši tas pats tika lemts arī par delegācijas vizīti Itālijā. Tālāk koordinātori jūlija beigās apsprieda arī ekonomisko pārvaldību. Šeit bija īpaši uzmanība jāpievērš mandātu atjaunošanai FC rīkotē direktoram un viņu ietniekam, vienojoties par tālāko rīcību. Nacionālo parlamentu pārstāvi tikšanās tika apstiprināta 8. un 9. oktobrim, un e, par šo pašu tēmatu Grieķija vēl tika apspriesta, un tika izlēmts iekļaut e, pastiprinātas uzraudzības jautājumus nākamajās sanāksmēs gan koordinatoriem, gan arī FAWG. Tālāk deleģēta akti un citi īstenošanas pasākumi tika izlēmts 8. oktobra ekon sanāksmē neorganizēt e, šo deleģēto aktu un īstenošanas akti padzināti izpēti. Lūgumraksti. Koordinātori tika aicināti iesūtīt komentārus par e, tālākām darbībām saistībā ar dažādiem lūgumrakstiem nevēlāk kā 29. nedēļā. Citi jautājumi. Pēc viedokļu apmaiņas tika panākt vienošanās iekļaut nākamajā darba kārtībā eh, ombuda izmeklēšanas 1697 eh, no 2016. gada eh, noslēdzošo lēmumu tātad šai nākamā sanāksme darba kārtībā. Tik tie bija priekšsarētāji paziņojumi, tagad varam ķerties klāt pie parastajiem darba kārtības jautājumiem attiecībā uz atsevišķu plasmas produktu ietekmi uz vidi. Šeit mēs sagatavojam tikai atzinumu. Vadošā komiteja ir NV. Un vēlos informēt uzreiz jau no paša sākuma, ka par mūsu atzinumu mums jābalso jau 24. septembrī, jo ir ļoti uh, saspringts grafiks eh, vadošai NV komitejai. Sāksim diskusijas, vispirms sešas minūtes eh, vārds referentei mūsu eh, kolēģei Barbarai Kapelai. Paldies priekšsarētāji! atsevišķu plasmas produktu ietekmes mazināšanu uz vidi, tā sauc atzinums. Tas ir ļoti svarīgs temats, jo katru gadu 500 tūkstoši tonnas plasmasas atkritumu nonāk jūrās, un šī tendence ir pieaugoša. Plasmasas atkritumu kļūst par aizvien lielāku apdraudējumu eh, diversifikācijai, eh, dažādībai, bioloģiskai dažādībai, arī kā piesārņojuma avots no 20 e, lielākajiem piesārņotājiem 18 ir e, jaunatīstības valsts, lielākā ir Ķīna, bet e, arī ASV ir viena no lielākajiem piesārņotājiem. Vairāk kā 80% no piesārņojuma nāk tieši no 18 minētajām valstīm, no kurām neviena nav Eiropas Savienības dalība valsts. Ir nepieciešams globāla rīcība, pasākumi G7, G20, OECD un Global Partnership eh, līmenī, un arī ANO mērķi ilgspējīgai attīstībai īstenošanu. Otrs secinājums ir tāds, ka mums ir nepieciešams eh, stiprināt aprits ekonomiku, tas būtu arī jādara globāli, un plasmas atkrituma apjoms Eiropas Savienībā ir ap 30%, ASV ir 10%, līdz ar to viņa lielākie 10% eh, tiek pārstrādāti, līdz ar to ASV ir arī viens no lielākajiem piesārņotājiem. Ir nepieciešams eh, par 50% samazināt eh, plasmasas atkritumu īpatsvaru. Un 19, līdz 19 gadam jau par 80% ir jāsas, jāsamazina. Līdz ar to komisija nākus klajā ar priekšlikumu, balstoties uz pētījumu kas identificē lielākos tos piesārņotājus. Tika identificēta arī lielākie piesārņojumi, sākot ar eh, izsmēķiem un eh, um, austīrīšanas kociņiem un eh, citiem piesārņojumiem. Katrā ziņā 70% no atkritumiem jūrā ir tieši šādi. Uh, ir eh, līdz 2030 gadam vairāk kā uz pusi jāsamazina šādi vienreiz lietojami um, plasmas eh, atkritumi. Ir nepieciešams arī eh, īpaši jāparedz iespēja atdot ostās, nodot ostās tos atkritumus, kas tiek zvejojot izcelti Ir iespējams eh, liela apmēra ietaupīt arī uz eh, CO2 izmešu mazināšanu. Un 510 miljonu eiro būs aptuvenās izmaksas atkritumu pārstrādes nozarei. Tomēr ietaupījums eh, vairāk kā 6 miljārdi būtu iedzīvotājiem. Savukārt zivsaimniecībai pēc komisijas aprēķiniem 0,16% no ienākumiem būtu samazinājums katrā ziņā eh, esmu līdz ar to nonākusi līdz trešajam secinājumam attiecībā uz vienreizējiem plastmasas produktiem un to iespējamo aizliegumu. Vairāk kā 50 tūkstoši iedzīvot eh, uzņēmumu eh, MVU darbojas šajā jomā. Viņiem ir nepieciešams laiks, lai mainītu savu darbību un ražošanu. Līdz ar to e, pilnībā aizliegt nevajadzētu. Samērīgums e, ir e, jāievēro arī attiecībā uz tālāko rīcību, jo ietekmes novērtējums nav precīzs šajā jautājumā. Ir jā, jādomā arī par bioloģiski sadalošos produktu lielu vairāk izmantošanu salīdzinot ar plasmasu Apvāršana 2020 ietvaro vairāk kā 200 miljonu eiro tika paredzēti šim mērķim, daudzgadu finanšu schēmai. E, tur arī ir paredzēti līdzekļi saskaņā ar aprēķiniem. E, tas ne tikai palielinās konkurētspēju esošiem uzņēmumiem, bet radīs arī jauns darbvietas, it īpaši vietējā līmenī ir jāmaina cilvēka apziņa cik, par to, cik svarīgi ir atkritumu šķirošana. Šeit ir lielākais potenciāls, šeit ir nepieciešams uh, stimulu sistēmas, kādas automatizētās e, vākšanas sistēmas un citas. Un līdz ar to esmu iekļāvusi savā dokumentā savus ierosinājumus un ar nepacietību gaidu iespēju pārunāt ar ēnu referentiem, konkretizēt šīs lietas, iesniegt grozījumus. Un eh, nākamās, ja pirmās eh, ēnu referents sanāksmes ietvaros varētu kļūt konkrētāki. Paldies, tālāk EPP. Tomčes kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Kapels kundzei par viņas darbu. Šis ir jautājums, kas eh, rada daudz izaicinājumu nozarei, bet bez jauniem izaicinājumiem ir arī jaunas iespējas. Eiropa atkal var būt vadošā lomā arī rūpniecībā. Ir pienācis laiks runāt par šo jautājumu, ir pienācis laiks rīkoties direktīva par plasmas e, nāks par labu videi, nāks par labu mūsu nākotnei, bet mums ir nepieciešams zināt, ka šis jautājums par plasmas vidē ir sarežģīts jautājums šeit. Ir e, daudzpusēji pieeja nepieciešama, jādomā gan par patērētājiem, gan par ražotājiem. Jā, mana grupa aizstāv un atbalsta ierobežojumu, jeb aizliegumu precīzāk vienreizēju plasmas preču izmantošanai, ir tīpaši attiecībā uz pārtiks iepakojumiem. <clears throat> Jā, mums ir nepieciešams tāds iepakojums, kas ir efektīvs izmaksu ziņā, neradītu pārāk lielas izmaksas arī patērētājiem. Ja pati nozare, rūpniecība nav gatava piedāvāt eh, tādu kvalitāti, kas mums ir nepieciešama, tad mums vajadzīgs ir vairāk laika. Bet es domāju, tas ir visu mūsu interesēs nonākt tur, kur vēlamies šajā jautājumā. Bet, kā es saku, uzņēmumiem vajag laiku pielāgoties. Tāpat vēlos pieminēt izglītošanas jautājumu Es runāju par patērētāju izglītošanu. Mums ir jāiet arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Kapels kundze sacīja, ka lielākā daļa no atkritumiem šajā jomā tiek radīta ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka Eiropas Savienība uzņemos vadošo lomu ne tikai rīcībai mājās, bet arī ārpus mūsu robežām. Mūsu pārstāvi glabā izplatīt šo informāciju visiem, ir jāsaprot, ka mums ir jārūpējas par vidi, mums ir jāizglīto jaunieši, jāpaskaidro, ka mums ir tikai viena planēta un mums par to ir jārūpējas. Un beigās varu sacīt, ka jā, mēs atbalstām aizliegumu vienreizēju plasmas preču izmantošanai, bet mums ir jāskatās um, visaptaroši un ražotājiem ir nepieciešams laiks, lai paspētu pielāgoties. Paldies! Paldies Tomčs kundzei! tālāk ECR grupai Lukas kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies Kapels kundzei, referente sniedz visaptarošu pārskatu par savu atzinumu. Lielākai daļai varu piekrist. Paldies viņai par darbu, arī formulējot grozījumu priekšlikumus lai varētu paust eh, ekonomikas komitejas viedokli šajā jautājumā. Neapšaubām šeit runāja par svarīgu problēmu saistībā ar vides aspektiem, kur tie saskaras ar ekonomiskiem apsvērumiem. Tāpēc ir pareizi, ka ekonomikas komiteja šeit pauž savu viedokli no ekonomiskā skatījuma. Un, lai nonāktu pie adekvāta risinājumu saistībā ar šo būtisko problēmu par plasmas atkritumu piesārņoja mūsu jūrās un pludmalēs. Nemaz neiedziļināšos visās eh, tajās lietās, ko pareizi norādīja Kapels kundze, tur, eh, piemēram, par to, ka šī problēma iet tālu pāri Eiropas Savienības robežām un ka ir ļoti svarīgs starptautiskais eh, darbs un sadarbība. Tas varētu būt ļoti sarežģīts jautājums panākt progresu. Uh, jo lielo piesārņotāju prioritātes varētu būt ļoti atšķirīgas no tām, kas ir mums e, Eiropas Savienībā kā labklājības e, teritorijā. Bet ir svarīgi domāt arī tikmēr par to, ko mēs varam darīt Eiropas Savienības iekšienē, lai mazinātu piesārņojumu jūrās un pludmalēs. Komisija nāk uz klajā ar labu priekšlikumu kas vienlaicīgi tomēr uzrāda vairākas vājās vietas, par kurām mums būtu nepieciešams runāt, strādājot kopā ar uh, referenti un ēnu referentiem no citām frakcijām. Tāpēc es vēlētos šobrīd koncentrēties tikai uz atbildību ražotāju pusē paplašinātu atbildību, ko es uzskatu par diezgan problemātisku, un tam ir divi iemesli. Pirmais ir tāds, ka paplašinātā ražotāju atbildība nebūtu gluži piesārņotājs maksā pieeja, jo piesārņojums ar plasmasas atkritumiem viennozīmīgi ir patērētāju pusē, ko taisnības labad nevar uzlikt par slogu ražotājiem. Protams, ka eh, izmaksas tiek eh, pārliktas no ražotāja patērētājiem, bet tas nevar būt pietiekams pamatojums eh, kā attaisnojumu tam, kā tiek uzlikts papildus sloks ražotājiem jo nav pietiekami pierādījums arī no komisijas puses, ka tas mainīs situāciju. Otrs aspekts, ko es uzskatu par problemātisku šai kontekstā, ir tas, ka mēs dzīvojam atvērtā tirgū kur produkti ar plastmasas eh, produktiem, kas ir tīpaši vienreizējās lietošanas preces, pārsvarā tiek importētas. Kā mēs nodrošināsim vienlīdzību starp ražotājiem, kuri bāzēs Eiropas Savienībā un ražo šādas preces, un tādus, ka, tādiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un uz kuriem neatiektos šāda paplašināta atbildība. Nevar taču būt, ka mēs ražotam tādu likumdošana, kas uzliek slogu uz saviem ražotājiem, lai patērētāji no tā savukārt varētu izvairīties, eh, pārējot uz tādu produktu lietošanu, kas eh, ir kaitīgāk vēl. Un mēs tādējādi arī nemazinātu piesārņojumu vidēji. Tāpēc, manuprāt, šeit ir liels e, trūkums komisijas e, sagatavotāja priekšlikumā. Varbūt komisija var e, paskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet nu, uzskatu, ka šis jautājums vēl nav atrisināts. Bet, labprāt, gaidīšu iespēju pārunāt šo jautājumu ar kolēģiem no citām politiskajām grupām. Paldies! Tālāk Alde Virniks kundze. Um, dear chair, dear Paldies, priekšsarētāji, Kapels kundze. Godātie kolēģi, es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu, kā arī mūsu NV kolēģu sagatavoto tekstu. Pēdējos gados ir kļuvis aizvien skaidrāk, kāda ir ietekme plasmas produktiem mūsu vidē. Atbildība nav tikai ražotājiem vai tikai patērētājiem. Atbildība ir mums visiem. Tāpēc jebkādam risinājumam ir jābūt struktūrālam, visaptverošam un sadarbībā starp iesaistītajām pusēm. Piekrītu, ka mums ir nepieciešams aktīvi mazināt atsevišķas vienreiz izmantojamās eh, plasmas preces, bet tas nav īstenojams eh, vienas dienas laikā. Tikai tad, ja produktu ir iespējams aizstāt ar tādu alternatīvu, kas ir dzīvotspējīga un izmaksu ziņā līdzvērtīga, tikai tas būs labs risinājums videi. Tāpēc mums ir jāskatās uz zinātniekiem, kas aktīvi strādā pie bioloģiski noārdošos eh, aizvietotāju izstrādes. Tāpēc ir svarīgi, lai tās vienreizējās plasmas preces, kuras mēs izmantojam, varētu pārstrādāt. T šeit ir nepieciešams arī stimulus īst, e, piemērot. Plastmasa kā tāda dod arī daudz e, ekonomisko iespēju. Es atzinīgi vērtēju vairākas lietas, ko minēja Kapelskundze, piemēram, elastību, kas e, tiek dota dalību valstīm, lai tās īstenot politiku šajā jomā, bet kas attiecas uz marķējumu un citām prasībām, ir jābūt vienotībai, efektivitātes, caurskatāmības un iekšējā tirgus pareizas darbības dēļ. Korate kolēģi, plastmasas problēma ir iespējams atrisināt, un to mēs arī izdarīsim. Paldies! Tālāk, GUE grupa Bermeho kundze ir ieradusies, vai jūs runāsiet goja grupas vārdā? Jā, paldies. Es eh, skatījos eh, vienu no nākamajiem jautājumiem par Es gribēju izteikties par Eiropas nākotni, jā, bet pašlaik mēs neskatām šo punktu, tas būs vēlāk, jā, atvainojiet. Man tā jau likās, bet nu es te apmulsu. Jā, tā kļūda no manas puses, piedodiet. Jā, tad es saprotu, no goja grupas neviens par šo jautājumu nerunās. Vai brīvajā mikrofonā kāds vēlas izteikties? Nē, šeit šobrīd ir 6 pret 2 eh, dzimumu attiecība. Un tad dodu vārdu referents kundzei vēl uz vienu minūti noslēgumam. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies ēnu referentiem. Manuprāt, eh, mēs esam ļoti tuvu savās pozīcijās, mums ir līdzīga pieeja šai problēmai. Tā ir globāla problēma, kurai nepieciešams globāls risinājums. Un Protams, ka mums ir nepieciešama pasākuma dalību valstu līmenī, bet eh, vienlaicīgi arī harmonizēt standartu un normas eh, Eiropas Savienības līmenī, ideālā gadījumā globālajā līmenī. Un paplašinātā ražotāja atbildība, protams, ir tāds strīdīgs jautājums eh, komisijas priekšlikumā. Es domāju, ka mēs intensīvi par to apspriedīsimies ēnu referents sanāksmē un nonāksim pie risinājuma. Mums ir padomā priekšlikums, ehm, kas varētu rast atbalstu. Jā, nu, laiks grozījumiem ir ļoti maz. 6. septembris un 24. septembrī jau kā priekšsēdētājs sacīja, mums ir jābalso. Tad mums ir ehm, jāspēj pielāgoties īslaicīgi sasaucot ēnu referents sanāksmes, to mēs arī centīsimies darīt, lai līdz 24. septembrim ehm, paspētu visu pabeigt. Paldies jau šobrīd eh, par to, ka esat gatavi eh, iesaistīties un tik strauji strādāt. Ja atļausiet, vēl norāda. 24. Eh, protams, ir maz laika. Tātad, tā kā laiks ir ļoti maz, tad tikai angļu valodā grozījums. Līdz 6. septembrim, protams, līdz 6. septembrim angļu valodā tikai. Nu, tad eh, nākamais darba kārtības punkts. Eiropas nākotnes eh, debašu pašreizējā situācija arī šeit ir runa par eh, atzinumu. Atzinumu projektu izskatīšana atbildīgā komiteja ir AFCO, kas balsos AFCO sanāksmē 21. novembrī. Referente mūsu komitejā ir EPP kolēģe Ivana Maletiča. Un dodu viņai vārdu uz piecām minūtēm. Thank you very much. Liels paldies. Atzinumā es uh, atzinīgi vērtēju plenāru sēdes debatēs izskanējušo nostāju un uh, valstu valdību vadītāju teikto. Mums šis atzinums ir iespēja vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi ir uh, atbalstīt uzsākto procesu pabeigšanu, proti Banku Savienības izveidas pabeigšanu un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalību valstīm šai Banku Savienībā tā, pabeigt arī kapitālu tirgus savienību un ekonomisko monetāro savienību stiprināt, lai stiprinātu vienoto valūtu un koordinētu uh, fiskālo un nodarbinātības politiku starp dalību valstīm un tāpat uh, izveidot uh, vienoto noregulējuma fondu. Uh, Papildus eh, šiem procesiem mēs paturam prātā arī investīcijas, atbildīgu fiskālo eh, politiku un struktūrālās reformas. Tie ir trīs pīlāri, kas nepieciešami, lai nodrošinātu ekonomikas attīstību. Tāpat eh, Invest EU programma ir ļoti pozitīvi vērtējam, un tā nodrošinās jaunas investīcijas 30 miljārdu eiro apmērā. Tā ir paredzēta riskantiem projektiem un jaundibinātu uzņēmumu ātrai attīstībai. Pašreiz šī programma bija uh, izmēģinājuma programma un dalību valstu prasītais atbalsts ievērojami ir pārsniedzis programmas budžetu. Tādēļ šī programma ir jāatbalsta jaunajā DSF. Mums ir šeit jāveido saikne ar Eiropas pusgadu un valstīm specifisku uh, rekomendāciju izpildi dalību valstīs. Šajā atzinumā mums ir jāuzsver, cik svarīgi ir e, izveidot pastāvīgo PVN sistēmu un vienoto PVN telpu. Šis darbs turpinās jau 25 gadus, un tas ir jāpabeidz, lai samazinātu arī pārobežu PVN krāpšanas risku un risku Um, stiprinātu iekšējo tirgu un arī uh, uzlabotu nosacījumus pārobežu tirzniecībai. Gribu teikt, ka man nedaudz pārsteidza AFCO uh, ziņojums par Eiropas nākotni, jo daudzos punktos viņi uh, pievēršas ekonomikai komisijas, te, komitejas tematikai. Nu, šeit mums būtu stingri jāpasaka, ka šie jautājumi būtu jāapspriež mūsu komitejā un pēc tam viņiem jāņem vērā mūsu viedoklis. Nevis pašiem viņiem būtu jāiekļauš elementi savā ziņojumā. Paldies! Paldies, Ivana! Pērvāns Peres pārstāv Mavrīdas kungu. S&D grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies atzinuma autorei par šo prezentāciju. Mavrīdas kungs atvainojas par to, ka nevar piedalīties šai sēdē. Viņam ir vairāki komentāri par dažādām uh, tematiskām jomām un proti mūsu komitejas ieguldījumam AFCO uh, ziņojumā ir jā. Uh, aprobežojas ar kvantitatīviem aspektiem. Tāpat eh, jārunā par eh, kvalitatīviem kritērijiem un sociāliem nosacījumiem. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tāpat viņš vēlētos eh, papildināt atzinuma autores tekstu, runājot par banku savienību. Uh, Ir labi, ka ir norādīts šis drošības uh, tīkla jautājums attiecībā uz noregulējuma fondu, bet tāpat laikā netiek pieminēta depozītu garantiju schēma, kaut gan tas būtu svarīgi Banku Savienībai. Runājot par Eiropas pusgadu uh, struktūrālām uh, reformām svarīgs ir jautājums par atbildību, par un valstīm specifiskās rekomendācijas ir tas aspekts, kas būtu vairāk jāizvērš, jāņem vērā enerģētikas pārējais jautājumi, tāpat sociālie un vides jautājumi un sabiedrības attīstības jautājumi. Sociālo uh, tiesību uh, pīlārs uh, arī ir jāiekļauj mūsu komitejas atzinumā. Tāpat runājot par uh, atšķirībām ekonomiskā un sociālām, uh, sociālā jomā Eirozonā, uh, arī šis uh, jautājums būtu vairāk jāizstrādā. Un runājot par kohēzijas uh, fondu, uh, tad uh, Jāsaka, tas, kas uh, tiek uh, prasīts Eiropas pusgadu ietveros, ir pretrunā ar kohēzijas fonda pamatmērķi. Protams, šis temats ir daudz plašāks, ne kā tikai ekonomiskie aspekti, un tas viss sasaucas arī ar Eh, gaidāmām vēlēšanām, un katram ir jāizdara izvēle par to, eh, kā viņš eh, skatās uz ekonomisko un monetāro savienību un tās nākotni, un tas jāsaskaņo ar vēlēšanu procesu. Paldies! Paldies Bērešs kundzei! Tagad Celera kungs EKR Zīles kungs, EKL. EKL grupas vārdā Zīles kunga nav zālē un viņam vārdā uzstāsies Lukas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad mūsu grupas ēnu referents Zīles kungs atvainojas, ka viņš nevarēja piedalīties šai sanāksmē, un tagad nolasīšu viņa paziņojumu. Zīles kungs pateicas Ivanai Maletičai par sagatavoto atzinuma projektu. Viņš Eh, piekrīt tam, ka kapitālu tirgus eh, savienība ir eh, jāpapildina un ir nepieciešams noteiktas reformas. Tāpat laikā atzinumam būtu labāk jāatspoguļo dažādie viedokļi šajā jautājumā. Jā, ir tādi, kas iestājas par turpmāku federalizāciju Eiropas Savienībā, bet ir daudzi, kuri to neatbalsta. Un Eh, un ir ar, arī tādi, kas, eh, ja mēs gribam nopietni diskutēt par Eiropas Savienības nākotni, tad ir jāatzīst, ka pastāv atšķirīgi viedokļi. Eh, Zīles kungs ir vīlies, ka visā šajā tekstā vārds kohēzija vispār neparādās nevienu reizi. Ir uh, Uh, runās par fiskālām, ekonomiskām, sociālām politikām, un nav arī uh, runāts par, uh, tāpat svarīgi ir arī domāt par dzīves līmeņu uzlabošanu jaunajās dalībvalstīs, tas ir svarīgi. Tāpat jāpatur prātā, ka ir daudzas valstis, kurās nav ieviests eiro un kuras nekad nepievienosies eiro zonai. Uh, Un tādēļ šai uh, attīstībai ir jābūt tādai, kas apvieno nevis šķeļ un veido otrā ātruma Eiropu. Zīles kungs ir gatavs uh, turpmākām diskusijām un konstruktīvai sadarbībai pie šā atzinuma. Paldies, Lukes kungs, tagad Alde grupas. Uh, Ehm, ēnu referents nav klāt, Gigolda kungs, kas pārstāv zaļos, arī nav, un tagad vārds Lopes pirmajai kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispārīgais šis ziņojums, kas tiek prezentēts arī AFCO, kā arī kā atzinums, kas tiek izskatīts mūsu komitejā, tam ir jābūt izaicinājuma augstumos. Nu, šis nav uh, nejaušs brīdis, uh, kad mēs par to runājam. Tas te ļoti būtiski runāt par integrāciju mūsu nākotni. Vairāk Eiropa ir labākā atbildes uz visām mūsu problēmām. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim perspektīvu par to, kas tik tiešām notiek Eiropā. Atsaucoties uz uh, skatāmiem jautājumiem, esam ļoti satraukti par vispārējo uzsvaru, kas Uh, tiek uh, likts uz ES budžetu un budžeta izmaiņām, nu, piemēram, pašu resursu reforma. Eiropas parlamentam ir jāuzstāj uz to, ka esošais budžets ir uh, nepietiekams, lai varētu atbildēt uz Eiropas pilsoņu vajadzībām. Ir īpaši svarīgi izcelt sociālos aspektus. Uh, Tad vēl ejot tālāk arī par šiem paziņojumiem, budžets arī zaudē savu kapacitāti ad, mm, solidaritātes jomā. Un budžets spēlē zin lielāku lomu savukārt uh, drošības jomās, piemēram, banku savienība, tirgus kapitāla Savienība par to ir jādomā plašāk. Mēs nevaram vienoties pār kaut kādu tirgus kapitāla savienību vai banku savienību. Par to ir jādomā vairāk. Tad no attiecībā uz EMS priekšlikums paplašināt šo EMS, paplašināt arī eiro. Uh, lomu. Mēs nevaram arī izvairīties no eiro trūkumiem. Mehānismi ir nepietiekami, tie neatbilst asimetri, asimetriskajiem satricinājumiem, kas eh, vēl notiks. Tad arī, jo, lai atbildētu uz ekonomisku ekonomisko krīžu sekām, kas ir palielinājuši nevienlīdzību Eiropas Savienībā un arī valstu iekšienē. Liela daļa sabiedrība ir satraukusies arī par nevienlīdzības pieaugumu Eiropā, un mēs nevaram teikt, ka stiprināt uh, Eiropas monetāro savienību ir laba ideja, ja mēs neņemam vērā esošā modeļa sekas, ka tas ir izraisījis mūs lielās problēmas. Mēs esam gatavi sniegt savu ieguldījumu šajās ļoti svarīgajās debatēs, lai ieguldījums būtu tiešām konstruktīvs un vērtīgs mūsu līdzpilsoņiem, bet tādēļ ir jāuzdod galv svarīgākie jautājumi, precīzi jautājumi un tad arī uh, jāsniedz atbildes, lai būtu jauni risinājumi eh, šīm problēmām, ar ko saskaramies jau šodien. Paldies! Herzlichen eh, Dank! Liels paldies! Mm, jautājums EFDD un monokungam, vai jūs vēlaties ko teikt? Nē. Tātad arī eh, no ENF neviens nav neko teikt. Un uh, jautāju, vai brīvā mikrofona procedūrā kāds vēlas kaut ko teikt. Nē, neviens nevēlas neko teikt. Un uh, tad uh, vēl uh, Malietiečs kundze vēlas teikt noslēgumu vārdus. Liels paldies! Vēlos pateikties visiem kolēģiem par ieguldījumu šais debatēs un gribu norādīt, ka ierobežotā apjāma dēļ es tikai runāju par vispārīgiem uh, punktiem un esmu pārliecināts, ka kolēģi papildinās to, kas pietrūkst un uh, iekļaus vēl svarīgus punktus šajā atzinumā. Tāpat tika norādīts, ka Mēs nerunājām pietiekam daudz par uh, EDIS, par uh, uh, Savienības sociālo pīlāru, par ekonomisko sociālo diverģenci un ka mēs nerunājam par ko kohēziju un konverģenci. Un nākamo nedēļu laikā mums būs iespēja to visu iekļaut un ka reģionālās uh, attīstības komitejas locekli. Gribu teikt, ka mēs daudz strādājam pie kohēzijas elementiem šai komitejā un tādēļ neiekļāvu konkrētu atsevišķu punktu par šo jautājumu šajā atzinumā. Paldies Maletičas kundzei un tagad vēl gribu norādīt, ka 12. septembris ir grozījumu iesniegšanas termiņš 5. novembrī notiks gan grozījuma apspriešana, gan arī balsojums par šo atzinumu. Tagad piektais darba kārtības punkts par kopējo PVN sistēmu, fakultatīvās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periods noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks un ātrās reaģēšanas mehānisms. Mēs sāksim apspriest šo ziņojuma projektu. Mūsu eh, referente ir Sirpa Pitikanen no ETP grupas. Viņas šodien uh, eh, zā, eh, sēdē nav, un es nolasīšu viņas sagatavoto paziņojumu īsumā pastāstot par šo dosjē. Tātad šis dosjē tiek skatīts ar saskaņā ar 15. pantu vienkāršotā procedūrā. 17. jūlijā tika izdalīts uh, ziņojuma projekts. Parasti uh, iebildumu iesniegšanas termiņš ir desmit dienas, bet ņemot vērā vasaras atvaļinājumu tad eh, šis termiņš ir pagarināts līdz 6. septembrim, un pēc tam ir paredzēts izskatīt šo jautājumu oktobra pirmajā plenāras sesijā. Un tagad sirpas pitikainenes eh, runa. Eh, jūs ir, esat iepazinušies ar priekšlikumu grozīt uh, šo tiesību aktu, pagarinot darbību valstu iespējas, piemērot fakultatīvo apgrieztās maksāšanas sistēmu saskaņā ar PVN direktīvas 199. A punktu un izmantot ātrās reaģēšanas mehānismu gadījumā, jā, pastāv uh, plašas krāpšanas eh, risks. Pašreiz eh, ir paredzēts, ka šie pasākumi pārstāja darboties šā gada 31. Eh, decembrī bet šis lēmums ļaus dalību valstīm piemērot šos pasākumus līdz 2022 gadam, eh, jūnijam un varēs arī ātri operatīvi rīkoties neparedzētu liela apmēra krāpšanas gadījumā. Ir uzskatāms, ka šeit nav negatīvas ietekmes uz Eiropas Savienības budžetu, tādēļ šeit nevarētu būt arī politiska rakstura iebildumu. Un tādēļ pietikainens kundze ierosina piemērot vienkāršo to procedūru Un uh, tas ņems vērā arī to, ka mūsu komitejas resursi un laiks ir ierobežot, ka mums ir ļoti liels darba apjoms, un pietikainens kundze ierosina atbalstīt komisijas priekšlikumu, un viņa pateicas arī visiem kolēģiem par sadarbību. Tas ir mūsu referentes paziņojums. Un tagad dodu vārdu mūsu ēnu referentiem. Neviens no sociāla demokrātiem nav lūdzis vārdu. Pervanš Beres vēlas runāt. Nu, es būšu ēnu referenta ēna. Mūsu ēnu referents Tibors Zanī atvainojas par to, ka nevarēja piedalīties sēdē. Viņš uh, lielā mērā atbalsta Sirpas pietikainenes viedokli runājot par to, ka tas ir ļoti tehnisks priekšlikums un arī pamatots attiecībā uz apgrieztās maksāšanas sistēmu, tā kā līdz šim vēl nav spēkā stājies galīgais PVN režīms, tad dalību valstis, kuras izmanto šādu sistēmu cīņā pret krāpniecību, varēs šo sistēmu piemērot līdz 2022. gada vidum. Šāds priešlikums mums šķiet pieņemams, mēs neiebildīsim pret pātrināto uh, procedūru uh, mūsu komitejā, bet gribu teikt, ka šī ir uh, iespēja uh, atgādināt vēlreiz, ka Uh, izstrāde, sarunas un ieviešana attiecībā uz pastāvīgo PVN režīmu ir tiešām steidzami risināms jautājums, ko vajadzētu pabeigt vēl šajā sasaukumā. Paldies Pervanšai. Nākamais, nākamā runātāja bija Keis Vinbērna no EKR, bet neviens EKR pārstāvis zālē neatrodas, tāpat arī, uh, jā, Līve tagad aizstāju ēnu referentu. Paldies! Es runāšu Korniekunga uh, vārdā. Uh, Eh, kas ir ēnu referents. Pateicos eh, Sirpai Pietikainenai, referentei. Alde nāks klajā ar konkrētu priekšlikumu, ierosinot jaunas precīzas idejas un pātrinot eh, likumdošanas procesu. Mēs pārāk ilgi jau runājām par kapitāla tirgus savienību. Un tuvāko nedēļu laikā Karniekungs labprāt sadarbosies ar referenti. Paldies Līvei. Zaļie nevēlas neko teikt. Skota Kato, kas ir ēnu referente, nav varējusi ierasties. Tas pats sakāms par goe ēnu referentu. EFDD e grupa, monokungs, vai jūs vēlaties ko, ko, kaut ko teikt? Nē. ENF e, pārstāvis arī nav. Ob es im Catch the Eye-Verfahren den Wunsch gibt, sich zu Wort zu melden. Nu, tad arī e, jautāju, vai brīvā mikrofona procedūrā kāds vēlas ko teikt. Nē, ne, neviens nevēlas runāt. Tātad 6. septembrī e, beidzas termiņš grozījuma iesniegšanai. 1. oktobra plenāra sesijā tiks šis jautājums izskatīts. Un līdz ar to beidzām diskusiju par šo punktu. Tagad sastais darba kārtības punkts, bet pēc indikatīvā grafika ir paredzēts šo jautājumu izskatīt pulksten 16. Un līdz ar to zālē nav ne eh, referenta, ne arī ēnu referentu lielākās daļas. Tādēļ izsludinu pārtraukumu sēdē līdz pulksten 16.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

So, dear colleagues, um, as agreed, it's 4 p.m. Kolēģi, kā mēs esam vienojušies, četros uh, atsākam mūsu uh, komitejas uh, sanāksmi un pievēršamies sestajam darba kārtības punktām informācijas atklāšana saistībā ar ilgspējīgiem ieguldījumiem un ilgspējas riskiem. Uh, Empul, Envi un FAM komitejas sagatavo atzinumus. Mūsu komiteja ir atbildīgā komiteja un referents ir Pols Tanks. Vārds jums. Paldies! Tātad, kad jā, mēs sākām šo mandātu, tikko par to runāju ar koordinātoru. Tātad, tagad bija saņemts priekšlikums pār kapitāla tirgus savienību. taču nebija nekādas diskusijas paredzēts par ilgtspējību. Un Tad nu, es domāju, ka jāsam mainījuši Eiropas parlaments šo situāciju, spēlējām svarīgu lomu, esam grozējuši likumdošanu, kas te piedāvāta, kā arī izdarījām spiedienu uz komisiju un arī citus runāt par ilgtspējību. Eiropas parlaments patiesībā ir pieņēmis iniciatīvas ziņojumu par ilgtspējīgo finansējumu. Tas gan notiek novēloti, tomēr tas ir liederīgi. Ļoti labi, ka Eiropas parlaments to ir izdarījis. Uh, Šīs ziņojums, par ko runāsim šodien, šis priekšlikums par to jau ir diskutēts arī runājot par iniciatīvas ziņojumu. Un tad, nu, tur Eiropas parlaments ar lielu vairākumu vēlas paredzēt obligātu lāpticības šo satvaru Mandatory Due Diligence Framework, kur būtu ANO. Uh, principi par atbildīgajām investīcijām, kā arī 2017. gada OECD vadlīnijas par uh, arī atbildīgu uh, uzņēmēju darbību un investoru rīcību. Tad nu, šī likumdošana, ko piedāvā Eiropas komisija, ir daļa no rīcības plāna Šī likumdošana, jāteic, bija tāda pieticīga, vairāk vērst uz informācijas atklāšanu. Sākotnējais mērķis tomēr bija runāt par investoru pienākumiem, ne tikai ņemt vērā finanšu faktorus, bet ņemt vērā arī nefinanciālos faktorus, un to visu arī varētu apkopot zem šīs labticības jēdziena. Un šai ziņojumā tad mēs sakām, jā, zinām, kā darbojas labticība, un uzskatām, ka ir investoriem tā jānosaka par obligātu Investoriem ir jāņem vērā ilgspējības faktoru gan finansiālie, gan nefinanciālie aspekti un faktori. Tad, nu jā, varam teikt, ka te arī mēs, Eiropas parlaments, vēlamies mainīt investoru paradigmu, lai viņi nestrādātu tikai un vienīgi naudas vārdā, bet tam ir jābūt daudz tālredzīgākam darbam. Tāpat laikā šīs jautājums ir ziņojuma centrā. Tiesa ir arī tajā, ka 13. grozījumā to, šo informācijas atklāšanu vai labticību nevar aprobežot tikai un vienīgi investoriem ar šo eh, specifisko ilgspējības aspektam ir jāpiemērojas pilnīgi visiem investīcijas eh, produktiem. Tātad eh, šīs arī ir izmaiņas. Tātad no informācijas atklāšana uz labticību ir komisija arī gājusi uz šai virzienā, bet te runa nav tikai par vidē draudzīgiem, um, draudzīgām investīcijām, zaļām investīcijām. Tam ir jātiec uz pilnīgi visām investīcijām. Tad mēs zinām, ka banku sektors ir tā vieta, caur kuru arī tādi ja, tā investoru nauda nav tikai te runā par aktīvu pārvaldītājiem un pensiju fondiem. Es arī atceros, uh, Pīters Saimons strādāja pie šī jautājuma, vēlējās iekļaut ilgtspējību. To tiešām varam apsveikt. Arī vēl tā, vēl vairāk tādēļ, kā bankas nes šo ilgtspējības risku. Jau banku pakotnē mēs esam minējuši ilgtspējību kā svarīgu faktoru. Te ir arī jānošķir apdrošināšanas pensiju fondu no vienas puses un banku sektors no otras puses. Tādējādi gribam iekļaut arī banku nozari. Tas ir 13. grozījumā atrodams. Tālāk, kā jau es sacīju, iniciatīvas ziņojumā ja jūs gribētu mainīt šo paradigmu, un tas ir ļoti svarīgi, tad ir arī tomēr jārīkojas. Tad ir arī jārunā par atalgojumu direktoriem un valdēm. Tas ir arī minēts 33. <clears throat> grozījumā. Nosako to, ka atalgojumam ir arī jābūt atkarīgiem no nefinanciāliem uh, ESG faktoriem. Tātad šeit mēs nerunājam tikai par ekonomikas zaļināšanu, tad runa ir arī par sociālajiem faktoriem. Piemēram, par cilvēku tiesību pārkāpumiem, zemes sagrābšanu un tam līdzīgi. Šie aspekti, kas nav standartizēti, bet arī jāņem vērā. Tad arī, protams, um, jautājums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tā jau bija arī diskusijas par delģētiem aktiem. Cik atceros no diskusijām, bija liela pretestība iekļaut šos delģētos aktus. Nedomājam, ka šāda pieeja būtu produktīva. <clears throat> Mēģinam arī šīs diskusijas iekļaut šajā priekšlikumā bija mēģinājis iekļaut arī ilgspējības aspektus. Saskaņā ar tām diskusijām, kāds bija iepriekš parlamentā, paldies! Es domāju, ka tas norādīja uz galvenajām <clears throat> izmaiņām komisijas priekšlikumā. Es ceru, ka darbs eh, rītēs uz priekšu ātri, lai jau šai sasaukumā šo darbu varētu noslēgt. Paldies, Paul! Un tagad Pietikainēns kundzi aizstāja Maletiča kundze. Paldies! Nolasīšu kolēģis <clears throat> viedokli. Vispirms pateicos referentam par viņu ieguldīto darbu pie ziņojuma projekta. Šodien mēs runājam par pirmajiem likumdošanas priekšlikumiem par ilgspējīgās finanses finanšu eh, pakotnēm. Te man prieks redzēt, kā Eiropas parlaments ir nācis klajā savām rekomendācijām un komisija ņēmas vērā šīs rekomendācijas. Mājā tās izteica. Ilgspējīgās finanses palīdzēs arī mazināt investīciju finans, finansiālos sociālos riskus. Te jānodrošina tas, lai kapitāls investīcijām tiktu arī paredzēts ar attiecīgiem uh, riska aspektiem. Tātad materiālais risks, kas izriet piemēram no klimata izmaiņām, aktīviem un finanšu tirgos, tas kļūst aizvien redzamāk. Un tas potenciāli varētu arī apdraudēt finansiālo stabilitāti, padarot riskus redzamus nodrošinot arī to, kā finanšu tirgus dalībnieki ņem vērā šos riskus savos investīciju lēmumos, tad mēs varam arī pareizi noteikt dal tirgus dalībnieku mudinājums un tādēļ mazināt uh, nevajadzīgus riskus. Investoriem ir nepieciešama pietiekama informācija, lai saprastu, kādus riskus viņi uzņemas. Šeit informācijas atklāšana ir svarīga, lai investori varētu arī salīdzināt uzticamu informāciju par ilgtspējības ietekmi un par viņu investīciju riskiem. <clears throat> Tādēļ ir šis tādēļ informācijas atklāšanai, pub, uh, publicēšanai arī tad ir jānonāk pie visa veida un izmēra uzņēmiem investoriem. Informācijas publicēšana ir uh, vērtīga tikai tad, kad in, ja informācija ir salīdzināma un aktuāla. Šī pakotne ilgspējīgās finanses ir ļoti svarīga, lai varētu atbalstīt pāreju uz zemā oglekļa ekonomiku, lai nodrošinātu, ka mūsu pensijas un uh, uzkrājumi arī turpmākajos desmit gados mm, būs uh, droši, lai būtu arī nepieciešama infrastruktūra, uh, kas arī varētu atbildēt uz klimata izmaiņām. Tad arī tāpat laikā pasākumiem ir jābūt samērīgiem, ņemot vērā organizācijas apmēru un arī risku. Būtu jāizvairās no liekas administratīvā sloga īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Ir nepieciešami šeit pragmatiski soļi, lai pasākumi nebūtu dramatiski, lai tie būtu tiešām secīgi un vērsti uz uh, pārēju un arī tad sagaidu sadarbību ar uh, referentu ēnu referentiem. Paldies! Un tagad um, kungs aizstās Anna Lūns, lūdzu. Paldies, Lūns kungs. Es aizstāju šeit sajūtu. Viņš atvainojas, viņš arī sagaida ciešu sadarbību pie šī jautājumu, nolasīšu viņa paziņojumu, pateicoties jums vispirms, protams, un referentam runājot par investīcijām. <clears throat> Tātad investējot atbildīgi, ilgspējīgi, tiešām lieliski redzēt, ka industrija kopumā ir ievērojami progresējusi. Tā ir sociāli un arī jau no vidas viedokļa atbildīga, investējot Eiropā un visā pasaulē. Tā ir ļoti laba lieta. Par tankunga ziņojuma projektu ir svarīgs līdzsvārs veicināt no vienas puses ilgspējīgās investīcijas, bet no otras puses jāizvairās arī no vienas receptes visiem. Te ir daudz un dažādi faktori, kas jāņem vērā lai gala investori varētu pieņemt informētus investīciju lēmumus, lai viņi varētu arī piekļaut dažādām investīciju opcijām tirgos. Piemēram, ir arī jāsaprot, ka uzņēmumi ir ļoti dažādi. Arī tie, par kuriem runājam šajā likumdošanas projektā, no um, apdrošināšanas fondiem līdz pensiju fondiem, mazie uzņēmumu fondi un tam līdzīgi kapitāla fondi. Uh, Tā tad ir jābūt elastīgiem īstenošanā un informā, arī jāparedz informācija investoriem par labticību. Cēt Kamalkungs arī ir priecīgs redzēt, ka tankungs atzīst, ka ilgspējība galvenokārt ir saistīta ar vīdes faktoriem. Te ir specifiski punkti. Viņš uzskait, ka ir ļoti arī svarīgi iekļaut sociālās atbildības un ilgspējības jomas. Uh, sociālās atbildības faktori veicinātu arī tādu holistiskāku pieeju ilgtspējībai, lai varētu risināt plašāks jautājums finansiālo izslēgšanu, nabadzību, kaitniecisko investīciju praksi un tam līdzīgi. Bet noteikti arī Tonkungs uh, būs atvērts šiem priekšlikumiem, kas noteikti ir vērtīgi. Tad arī prieks, kā ka arī bankas ir iekļāvis tankungs eh, šajā aptvērumā ir ļoti labi. Jā, tas ir pareizi, ka tieši šiem faktoriem jāpievērš uzmanība vairāk pašām bankām, bet esam nedaudz arī satraukti par šo likumdošanas daļu, kā redzam to no EKR. No in, diskusijām ar investoriem ir ļoti fundamentālas atšķirības starp kredīti institūtiem no vienas puses un investīciju firmām no otras puses. Šiem aslu dēļ <clears throat> ir arī nošķirt likumdošana. E EKA ir, ir satraukta par to, ka šeit tiks paredzēta viena recepte visiem, visām. Un banku iekļaušana aptvērumā arī mūsuprāt nedaudz problemātiska, bet nu gaidīsim, ko ar to darīs tālāk referents. Nu, EKA ir sagaida e, tādu tiesību aktu, kur investori varētu pieņemt to informētu lēmumu. Daudz vēl ir jādara, jāsādā pie nodokļu. Uh, jautājumiem esam gatavi sadarboties, lai nonāktu pie konstruktīva rezultāta. Paldies! Paldies, Sandra. Līve Vierinka tikko vēl bija klāt no Alde, bet šobrīd viņas vairs nav, tāpēc ejam tālāk sarakstā. Gigoldpunkts, kurš aizvietos Molijas Kotkeito. Genau so ist es. Jā, tieši tā tas arī ir priekšsarētāji kungs. Tātad man ir um, Mollijas pieraksti. Mēs vienkārši varētu teikt, lielisks darbs, ko es paveicu, Paul, mēs tev piekrītam, bet viņa gluži neteica, lai es saku šādas vārdas, tādēļ nolasīšu viņas paziņojumu. Mēs arī atzīstam, tātad uh, referenta centienus informācijas atklāšanas prasības norā, noteikti arī investoriem bankas nozarei. Mēs vēlamies tādu sistēmu, kas sniegtu investoriem uzticam informāciju, bet jānodrošina arī tas, lai tie, kuri sniedz investīciju, investīciju pakalpojums arī ievērotu šos um, ilgspējības sociālos faktorus savās ikdienas lēmumos. Ir jau daudz bijuši pozitīvi pozitīvas izmaiņas, eh, kas ir ievies komisijas eh, priekšlikumā pār ilgspējības riskus definīciju, piemēram, runājot un par ilgspējīgās investīciju definīciju uzlabošanu. Tie abi ir, ir ļoti labi uzlabojumi. Bet eh, arī ir jānodrošina, lai tiešām investori arī tad ņemt vērā šos aspektus un runāt, un ne tikai ņemt vērā uh, um, finansiālos aspektus, kā arī uh, atalgojuma politikas. Tām nevajadzētu ne tikai nodarīt uh, nekādu koite, kaitējumu No ilgspējības viedokļa, bet vajadzētu arī tiem atalgojumam mudināt ilgspējīgās investīcijas. Esam gatavi, protams, sadarboties ar referentu un referentiem, izstrādājot grozījumu, lai šis priekšlikums būtu pēc iespējas spēcīgākais ilgspējības uh, jomā. Nu, lūk, tas tev, Paul. Paldies! Tālāk būtu metam kārtījam no goja jārunā, bet viņš nav šeit. Tāpēc atkal jautājumu monokungam, vai viņš FDD vārdā runā, nē, NF arī nav pārstāvēt, tad vēlreiz vārds referentam. Jā, pavisam ātri paldies kolēģiem, kur izteicās. Paldies, ka nolasījāt kolēģi tekstus. It's, <laughs> it's Novērtēju. Nu tad pavisam īsi. Šajā diskusijas stadijā es, protams, sagaidu konstruktīvu turpmāko darbu, diskusijas. Šeit ir ļoti bijusi ļoti plaša diskusijas par visu šo iniciatīvu ziņojumu, kas iekļauj ne tikai ilgspējību zaļajā nozīmē, bet arī sociālo atbildību un pārvaldības jautājumus. Un piekrītu arī Pietikainens kundzei. Šī ir ļoti svarīga iniciatīva. Mums tas tiešām ir jādara, lai finanšu nozara mainītos, lai finanšu nozara strādātu ilgspējības virzienā, visplašākajā nozīmē. Tas, manuprāt, arī nozīmē, ka ir jāiekļaut bankas. Jo ir tiešām dīvaini, ka ir dažādi pieeja pensiju, apdrošināšanas fondiem un bankām bet piekrītu arī tam, ka ir nepieciešams šeit uh, ra, uh, skatīt, uh, kāda būs šī samērība, ka tā ir jānodrošina. Un tad, nu, vispārējā pieejā es tiemēr, tiešām gribētu, lai ESG faktori tiktu noteikti, ka obligāti katram produktam un ražotājiem, bet, nu, kā mēs to panāksim? Tas, protams, nebūs uh, viens risinājums visiem, uh, visām precēm un <clears throat> uzņēmumiem. Paldies! Tas bija īsumā no manis un sagaidu turpmākās diskusijas. Paldies! Uh, kolēģi īsi norāda grozījuma iesniegšanas termiņš 12. septembris, grozījuma izskatīšana 18. oktobrī un 5. novembrī komitejā balsosim. Tas nu būtu bijis sestais darbkārtības punkts. Tā kā abi līdzreferenti septītajam punktām Ester Delange un mūsu priekšsēdājs Roberto Gotjeri nav klāt. Es zinu, ka Gotjeri kungs būs klāt ap 16.30. Līdz ar to otrais pārtraukums šajā sanāksmē turpinām 16.30. Tā kā tas ir norādīts indikatīvajā darba plānā. Paldies!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

Dear colleagues, let's resume our. Kolēģi, atsāksim savu darbu. Pārējām pie septītā darba kārtība punkta. Kopīgās debats par diviem likumdošanas priekšlikumiem no savu, tā sauktās NPL, jeb slikto kredītu paketes. Uh, regula par zaudējumu segumu minimumu un nerezultatīviem riska darījumiem un direktīva par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājumu atgūšanu. Kā jūs zināt, šeit ir divi līdzreferenti, es esmu viens no viņiem, otra ir Estere Delange. Tā mums būs laba iespēja diskutēt arī abiem līdzreferentiem savā starpā, protams. Mums nav bijusi līdz šim pārāk liela iespēja to darīt, nu, bet nu, šī būs pirmā viedokļa apmaiņa. Līdzreferentiem ir astoņas minūtes katram. Ester, vai jūs lūdzu sāktu? Jā, protams. Paldies tiem kolēģiem, kas ir ieradušies. Manuprāt, šī ir svarīga diskusija. Uh, Šis ir jautājums, kas jums visiem ir zināms. Jau 2015. gadā komisijas paziņojumā par Banku Savienības pabeigšanu aktualizējās šis jautājums par riska samazināšanu un riska dalīšanu e, paralēli. Un no šī paziņojuma joprojām ir atlikuši divi neatrisināti jautājumi attiecībā uz riska mazināšanu. Viens no tiem ir prudenciāla attieksme banku. E, banku pakļaušana eh, eh, valsts eh, riskiem un NPL regulu un direktīvu. Es koncentrēšos uz pirmo. Un par otru būs tikai pāris piezīmes. Tātad par regulu. CRR tika paredzēts iekļaut normas, lai paredzētu samazināt banku uh, pašu finansējumu, ja nebūs pietiekami sekti sliktie kredīti. Un šeit es gatavojos uzklausīt ļoti atšķirīgs viedokļus. Līdzreferenti jau detalizēti ir apmainījušies ar saviem viedokļiem pirms vasaras pārtraukuma, bet ir vēl jautājumi, kur mums ir jāatrod kopsaucējs, tā kā būs labi uzklausīt kolēģus. Šobrīd sniegšu jums pārskatu par galvenajiem jautājumiem, kas tiek apspriesti šajā tiesību aktā. Uh, Pirmkārt, šie riska darījumi, exposures, eh, pieaug, eh, to segums pieaug eh, uz beigām, vai tam bija jābūt lineāri? Tāds ir jautājums. Tā varētu būt, ka jo ilgāk šis riska darījums ir nerezultatīvs, jo lielāks risks, ka to beigās neatmaksās. Tomēr, ja mēs redzam, ka problēma tuvojas, kāpēc mēs to nerisinām uzreiz? Tā kā uh, Es teiktu, ka vajadzētu vismaz lineāro pieeju, nenogaidot līdz problēma samilst. Tas būtu pirmais jautājums. Otrs. Vai nepieciešams nošķirt kāda e, atkarībā no iemesla, kāpēc šis riska darījums ir nerezultatīvs? Piemēram, tie, kur jau 90 dienas e, ir nerezultatīvi, vai tie, kuriem ir tā sauktie citi iemesli. Es, godīgi sakot, neuzskatu, ka mēs varam tik uh, viennozīmīgi nošķirt šīs divas kategorijas, jo tie riska darījumi, kuriem ir nerezultīvi citu iemeslu dēļ, arī tie var netikt atmaksāti galā. Uh, tāpat kā tie, kas jau 90 dienas ir nerezultatīvi. Kāds jautājums, kas nav strīdīgs, jo iz, izrādās ir arī tādu šeit šis nodalījums starp nodrošinātiem un nenodrošinātiem riska darījumiem. Komisija saka, ka to var eh, darīt, nodalīt tos, un es piekrītu. Ir atšķirīgi eh, viedokļi par ambīciju līmenī abās šajās grupās šiem rezultatiem riska darījumiem, piemēram, atkarībā no gadu skaita. Šeit viedokļi atšķiras, vai vajadzētu iekļaut arī SSM divi līdz pieci gadi, nu, vai arī septiņi līdz divpadsmit eh, nodrošinātiem nerezultatīviem riska darījumiem. Tad vēl jautājums par kopējo segumu līmeni. Vai runai par 100% abos gadījumos, nodrošinātiem, nenodrošinātiem, vai ir jā, jānodala mazāk dru, eh, nodrošinātiem NPE. Uh, Tā tad runa ir par eh, šo diapazonu no 70% līdz 100%. Tas ir jāapspriež. Tālāk, vai ir vēl nepieciešams sīkāk eh, turpināt šo sadalījumu, piemēram, atšķirību eh, par tām bažām, kas turpinās vai jau ir pagājušas - going concern un gone concern. Vai arī nodalījums starp dzīvotspējīgiem un nedzīvotspējīgiem pasākumiem. Es domāju, ka bankas interesēs būtu pieļaut tikai dzīvotspējīgus pasākumus. Tātad viable. Vai šāds nodalījums ir nepieciešams? Nedomāju. Protams, sistēmai ir jābūt taisnīgai. Ambīciju līmenī mēs varam nodalīt, nodrošināts, nenodrošināts, nerezultīvs risks darījums, bet tam visam ir jābūt funkcionējošam. Šobrīd ir nodalījums tātad tikai starp šīm divām kategorijām paredzēts. Komisija nodala četras kategorijas, un ir arī idejas e, par papildus kritērijiem. Tad varētu nonākt līdz pat astoņām atšķirīgām kategorijām, nerezultatīviem riska darījumiem. Tātad e, gone concern, going concern, e, vai vienkārši nodrošināti. Nezinu vai šāda sarežģīšana jau tā grūtajā, sarežģītajā priekšlikumā tiešām būtu mūsu interesēs. Jautājums eh, to, cik daudz kritērijas eh, šeit izmantot. Un visbeidzot, protams, eh, darbības joms jautājums. Komisijas pieeja ir tāda, mēs iekļaujam tikai tos riska darījumus, kas radušies pēc priekšlikuma datuma, kas, manuprāt, arī 14. marts šogad tas atstātu neiekļautus ne tikai tos aizdevumus, kas jau šobrīd eh, nenes, ir nerezultatīvi gan arī tos, kas šobrīd jau ir izsniegti un nākotnē kļūs par nerezultatīviem. Jebkurā gadījumā, ja tas nav iekļauts šajā priekšlikuma darbības jomā, mums šī problēma būs jārisina, jo tā ir problēma un tā varbūt samazinās, bet nepazūd pietiekami ātri. Tā kā vēl viens jautājums ir par šo darbības jomu. Par pašu direktīvu savukārt pavisam īsi. NPL uh, jautājums un nodrošinājumu jautājums. Eh, šis jautājums ir jārisina, vai tas notiek eh, ar ārpus tiesas eh, vienošanos. Tas ir iespējams daudzās dalībvalstīs, bet ne visās. Protams, tur jābūt arī drošības pasākumiem, tirgus risinājumiem, tirgu balstītiem risinājumiem. Vēlos dzirdēt jūsu viedokli par tiem jautājumiem. Tās manas, nā, nu tikai septiņas minūtes, Roberto. Tie bija galvenie jautājumi, kas ir apspriežami, un gaidu iespēju uzklausīt kolēģu viedokļus. Paldies! Paldies, Estere! Par spēju sniegt kopsavilkumu. Es tad no savas puses sākšu ar pateicību komisijai par sagatavotajiem priekšlikumiem, kas atbilst ECOFIN rīcības plānam Un kaut arī mēs visi zinām, ka NPL augstie līmeņi daudzās valstīs pēc dziļās recesijas, un nu, mēs arī zinām, jo šobrīd ir atvesļošanās, un ir papildus uzraudzības spiediens, šobrīd NPL ievērojami samazinās, tomēr kopumā labāks regulatīvais ietvers noteikti palīdzēs. Uh, Tāpēc mums vajadzētu mēģināt pieņemt šos divus priešlikumus, kas risina problēmu no abām pusēm. Es tāpat arī vēlos atzinīgi izteikties par Austrijas prezidentūras līdz šim paveikto darbu. Un ceru, ka mēs varēsim līdzīgi strādāt, lai uzlabotu komisijas priekšlikumu. Uh, lai varētu pabeigt šo dosie līdz uh, mandāta eh, beigām. Arī es koncentrēšos galvenokārt uz prudenciālo atbalstu. Un eh, vairākas lietas, ko Ester pieminēja, es tomēr vēlētos savādāk pieeju, sākt ar diviem principiem, uz kuriem būtu jābalstās mūsu darbam un darbam, ko veic arī padome. Pirmais princips būtu šāds Es pateiktu, tas ir eh, acīm redzami, ka ir atšķirība un nepieciešamība nodalīt to, kas ir eh, pirmajā pilārā un otrajā pilārā. Pirmajā pilārā ir obligātais atbalsta mehānisms, un otrais pīlārs ir papildinošs pasākums saistībā ar bankām specifisko situāciju, ko uzraugi var um, darīt. Ir līdzīgi ar kapitālu, ir obligātais kapitāls un tad otrais pīlārs, ko atkarībā no situācijas bankā uzraugi var eh, prasīt. Tagad, kā jūs zinat, mums ir ECB eh, e SSM papildinājums, kas tieši ir otrajā pīlārā, kur ir eh, noteikts tas, kas bankām ir obligāti jādara attiecībā uz nerezultīviem riska darījumu balstoties uh, CRD kā tiesisko pamatu un izvērtējot arī nepieciešamo rezervu veidošanu gadījumā, ja pēc dialoga ar banku uzraugi uzskata, ka tas, e, ko dara banka, ir nepietiekami, tad, tad e, ir jāveic papildu pasākumu. Tā kā ir otrais pilārs, e, viņi pēta katru banku atsevišķi, redz, jā, šajā gadījumā jūsu situācija nav pietiekama laba, no prudenciālā eh, vienošana eh, viedokļa, tā kā mēs ejam tālāk nekā esošie grāmatvedības noteikumi eh, un skatāmies tālāk par prudenciālo perspektīvu. Tā tad tā ir loģika, tas ir acīm redzami. Un faktiskā iemesla dēļ mēs zinām, ka vidēji Vis, visi NPE, šie nerezultīvie riska darījumi, tiek pārdoti ar pozitīvo vērtību. Tātad praksē, tad, kad tiešām tur ir nulle vērtība, tas eh, parasti nav bieži. Kaut vai 15%, bet ir kaut kāda pozitīvā vērtība. Un es, SSM, ja viņi teiktu, ka mēs 100% eh, pieļaujam tikai tad, ja mēs redzam, ka konkrētais riska darījums ir praktiski nulle, tā vērtība respektīvi un tāpēc eh, tas ir otrā pīlāra pasākums. Manuprāt, pirmajam principam, un es piekrītu Esterei, mēs to varam risināt dažādos veidos, veidot kategorijas vai atšķirīgas pieejas, ko es arī paskaidrošu. Bet, manuprāt, pirmais princips, kam būtu jāsako, ir ievērot atšķirību starp obligāto atbalstu mehānismu un uh, patvaļīgi izvēlētu um, otrā pīlāra pasākumu. Un pēc būtības pil, pirmā pīlāra pasākumam ir jābūt zemākam. Pirmajam principam ir eh, jābūt nodrošinot nodalījums starp pirmo pilāru, kas ir obligāts, kas nav izvērtējot katru banku atsevišķu vai izvērtējot nodrošinājumu, bet ka, tā, kaut kas, kas jādara katrai bankai. Un tad ir papildus otrā pilāra pasākums, kas izriet no uzrauga uh, vērtējuma, jo bankai ir arī pienākums veikt papildu uzkrājumus. Ja uzraugu uzskata, ka no prudenciālā viedokļa bankas uzkrājumi nav pietiekami. Mēs to varam panākt dažādos veidos. Es esmu ierosinājis dažādas pieejas kurus mēs varētu mēģināt izmantot, lai ievērotu šos principus. Piemēram, pilna uzkrājuma veidošanai eh, eh, bez nodrošinājuma tiem riska darījumiem tad būs ilgāks, ilgāks laiks, 3, 4 vai 5 gadi. Es zinu, ka dalība valsts arī par to diskutē. Vai arī pretēji gadu skaits vienāds, bet eh, obligāti ir zemāks procents - 70, 80 vai 90 procentu. Es vairāk eh, varbūt ne uz konkrētiem skaitļiem, bet uz principiem koncentrēties. Tas būtu jādara katram, un tad SSM izvērtējot ka katru gadījumu var pielikt klāt līdz pat 100% eh, pienākumu veikt uzkrājumus. Tā kā ir dažādi tehniski risinājumi iespējami, kā ievērot šos principus gan nenodrošinātiem, gan nodrošinātiem riskdarījumiem. Mums zināmais FCE ziņojums, neatkarīgs vērtējums par nodrošinājumu, tad eh, ņemt vērā to vērtību. Cita opcija būtu paredzēt dalību valstī garāku laika periodu. Vēl viena opcija ne, nenoteikti 100%, bet zemāku procentu. Un nenodrošinātajiem darījumiem tad uzraugs ir e, tas, kurš izlēma e, katrai bankai atsevišķi cik procentu. Tā kā ir dažādi tehniski veidi, kā īstenot šo principu, kas, manuprāt, ļoti pamatots, ka ir atšķirības starp pirmā pīlāra un otrā pīlāra pasākumiem. Un to es varu, esmu gatavs apspriest ar jums, bet, manuprāt, ir grūti atrast tādu uh, veidu, kā to izdarīt. Vien, viens veids ir ar kategorijām. Esmu gatavs apspriest, kuru metodi izvēlēties, bet tas, ko es negribētu darīt, ir tad, ja tiek noliegts tas, ka pirmajam pilāram ir jābūt atšķirīgam no otrā. Tālāk. Mums ir jāatrod līdzsvars ar divām prasībām Pirmkārt, eh, no, jānodrošina prudenciāla uzkrājuma veidošana. Mums ir jāizvairās no izkropļojuma veidošanas vai tādu stimulu veidošanu, kas eh, grūstu maksāt nespējā firmas, tāds, kas ir eh, maksāt spējīgs šobrīd. Ja mēs izveidosim mehānismu tā, kā tas ir obligāts visiem, Un nevis SSM izlēma katrai bankai, bet mēs uztaisām obligātu visiem, un tad mēs MVU spiežam praktiski kļūt maksāt nespējīgi. Mēs tādu sagrozītu stimulu radītu, izkropļot stimulu. Viens veids eh, ir nodalīt šo going concern un gone concern principus. Ja, Tad, kad aizņēmējs eh, atrodas kategorijā gone concern vai tad, kad viņš ir kategorijā going concern. Tā kā, ja ir radušās kādas problēmas, tad mēs ar šādu pieeju principā panāktu, ka aizņēmējs kļūst maksāt nespējīgs. Un tas nav pieļaujami. Ir dažādi veidi, kā var ievērot šos principus, šo nodalījumus, eh, balstoties uz vienu metodiku vai citu tad vai dažādi tehniski risinājumi. Bet šā, šobrīd, sākotnējās diskusijās, mums vajadzētu vienoties par pašu mērķi, par pašiem principiem, lai neradītu kropļojošas iniciatīvas, kas izspiež MVU no tirgus. Uh, vienlaicīgi prasot nepieciešamo prudenciālu uzkrājumu veidošanu, kombinējot pirmo un otro pīlāru pasākums. Ar to es likšu punktu šeit. Es jau esmu izlietojis to papildus minūti, kur Estera ietaupīja, tāpēc es uh, uh, par direktīvu izteikšu mazāk. Um, mums ir jāstiprina eh, pasākumi pret eh, ļaunprātīgu izmantošanu. Sensitīvākais jautājums, protams, ir regulēšana. Ja mēs paliksim principu līmenī sākumā, tad mums eh, paliks iespējas atrast kompromisus. Es domāju, ka mums vajadzētu visiem censties nonākt pie kopīgas pozīcijas. Man ir arī skaidrs, ka ka ja mēs nevarēsim nonākt pie labas regulas, tad labāk, lai nebūtu regulas. Vai regulējumi kā tāda. Paldies! Uh, okay, now I wear back my hat of chair. Tagad es atkal uzņemos priekšsēdētāja pienākumus un pirmais ēnu referents Sanders Lūnes. Paldies priekšsēdētāji, priekš divas minūtes jūs rīcībā. Tātad, jā, es ar nepacietību gaidīju šo dosjē un debates par to. Protams, mums ir jāapspriež arī tehniskie aspekti, bet arī mērķi, uz ko mums jātiecas. Un tas nav īpaši populārs vēlētāju vidū. Uh, Mums ir jāsamazina risks, un tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs visi apzināmies, ka um, atsevišķās valstīs ir grūtības tikt galā ar NPL problēmu. Īrijā šī evolūcija ir bijusi pozitīva. Un uh, Mēs tādēļ atbalstām SSM centienus un, protams, bankām, dalību valstīm ir jācenšas samazināt šis lielais uh, slikto kredītu uh, apjoms, bet arī mēs kā regulātori varam uh, palīdzēt šai procesā. Un, uh, Un arī memorandā ir teikts, ka ir jābūt uh, publiskai risku pārdalēji. Jānovērš uh, publisku risku pārvā, pārdali. Un šajā priekšlikumā nav runa par uh, pastāvošiem NPL un arī uh, riska darījumiem. Uh, Un jautājums, vai tas ir tiešām viss, ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, raucīties tikai tālā nākotnē, kaut gan ir daudzas neatrisinātas problēmas uh, šobrīd. Riska um, mazināšana būtu jāattiecina arī uz pašreizējiem darījumiem. Tālāk par segumu Jā, šeit es saprotu, kāds ir pamatojums šai pakāpeniskai palielināšanai attiecībā uz segumu, bet vai, mēs nevarētu šo tempu pātrināt attiecībā uz uh, riska darījumiem un pēc daudziem gadiem, kad uh, šie pasākumi nav veikti, kredīta aizsardzību vairs nevar uzskatīt par efektīvu. Un noslēgumā varbūt tāds politiskāks piesitiens. Mēs visi saprotam, ka šis ir ļoti strīdīgs dosjē. Un es varu iedomāties arī, ka saskarsimies ar eh, spiedienu un nonākt pie radošiem pēdiņās kompromisiem Eh, es to apzinos kā ēnu referents, bet mums ir eh, jānodrošina, lai netiktu apdraudēts galvenais mērķis - riska mazināšana. Un tādēļ mēs eh, brīdinātu pret soļiem, kas varētu atšķēdīt šo priekšlikumu. Mums ir jādara tas, kas ir nepieciešams un šis, šī problēma jāatrisina. Esmu gatavs sadarboties ar uh, referentiem un ēnu referentiem. Bērns Luke. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievērsēšos uh, otrām priekšlikumam par NPL, proti, ko darīt ar uh, kredītu izniedzējiem un um, vērtētājiem. Mums būtu jācenšas izveidot labāks tirgus uh, ne, nerezultatīviem kredītiem, nosakot minimālos standartus un arī uzlabot šo uzņēmumu iespēju strādāt pārobežu režīmā Es atbalstu uh, šā priekšlikuma mērķi, ievirzi, bet tomēr man ir bažas par to, ka izvērtējot šo priekšlikumu, mums būtu jāņem vērā, ka slikto kredītu um, jomā eh, šeit ir ierobežota attiecinot to visu tikai uz eh, kredīta eh, iestāžu izsniegtiem kredītiem, bet citas iestādes tiek izslēgtas, teiksim, rodas tādēļ jautājums par uh, godīgiem konkurences noteikumiem, jo šie uh, pasākumi palīdzēs uh, ierobežotam tirgus uh, segmentam, un tas var novest pie konkurences kropļojumiem. Tas mums būtu rūpīgi jāizvērtē, lai uh, novērstu uh, konkurences kropļojumus mūsu pasākumu rezultātā. Labāk būtu jāizvērtē NPL, lai arī nodrošinātu uh, to, ka tas ir pamats uh, komisijas iniciatīvai. Es domāju, ka Mūsu priekšā stāv ļoti eh, interesants laiks, kad mēs apspriedīsim komisijas ierosinātos priekšlikumus un to ietekmi uz NPL tirgu. Un vēl īsumā par komisijas iniciatīvu uzlabot ārpusties iespējas veikt eh, izvērtējumu. Man ir diezgan spēt skeptiska attieksme pret šādu pieeju, jo problēma attiecībā uz ārpus tiesus pasākumiem, izvērtējot vērtspapīrus, to var veikt tad, ja ir um, tā tad uh, strīds par nodrošinājumu starp kredīta ņēmēju un kredīta izsniedzēju Un tad šādā gadījumā rastos otrā līmeņa tiesiskā telpa šādām diskusijām. Un, jo šādu ārpus tiesas vienošanos varētu atkal tiesā apstrīdēt. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt, vai uh, nebūtu labāk atteikties no ārpus tiešas pasākumiem un pātrināt tiesas procesa norisi. Esmu gatavs apspriesties ar referentu un ēnu referentiem. Paldies, Ramons Tramusa. Kolēģi, vispirms vēlos pateikties referentiem Uh, un viņu komandām par veikto darbu strādājot pie šī ziņojuma. Pēdējo gadu laikā uh, mēs uh, konstatējam ekonomikas izaugsmi dažādās dalībvalstīs, it īpaši Eiropas dienvidos, kur uh, Eh, pagātnē bija radusies eh, liela problēma attiecībā uz NPL. Un tas ir izraisījis arī tādus strīdus. Eiropas centrāla banka norāda, ka eh, pastāv atsevišķās Eiropas dienvidu valstīs NPL problēma, bankas nedod pietiekama apjoma aizdevums ekonomikai. Uh, Tāpat uh, Nacionālās centrālās bankas ir paudušas viedokļu, kas, viedokļus, kas ir pretējs ECB viedoklim. Es gribētu vispirms atgādināt jums, ka pagājušā gada novembrī notika uzklausīšana par NPL, tajā piedalījās Mario Draghi, un es jautāju, kādas ir uh, šo uh, slikto kredītu cēlonis, un uh, es norādīju, ka atsevišķās dalība valstīs direktīva par maksājumiem ir, ir cēlonis. Un viņš man pilnībā piekrita, ka lielie transnacionālie uzņēmumi nemaksā maziem MVU Eh, par sniegtiem pakalpojumiem, un arī atsevišķas valdības ne, nav maksājušas MVU, un tas noved pie milzīga bezdarba. Un atsevišķās uh, Eiropas dienvidu valstīs nepastāv sankciju režīms, ko varētu piemērot uh, lieliem uzņēmumiem, ja tie nemaksā rēķinus um, MVU, un šis ļoti sensitīvs jautājums. Un mēs uzskatām, ka ir jā uh, pieņem uh, provizoriski noteikumi, kas notiek tad, ja uh, ir šie sliktie kredīti. Mēs nevaram gaidīt atkal jaunu finanšu krīzi. Mums ir jāveic zināma veida harmonizācija starp dalībvalstīm, bet tāpat laikā jāņem vērā, ka banku sistēma Itālijā, uh, Eh, Spānijā, Francijā ir eh, atšķirīga. Tātad šeit ir trīs līdz piecas lielās bankas, kurām eh, ir 80% tirgus, tātad koncentrācija šai jomā, bet citās valstīs pastāv, manuprāt, labāks modelis. Ir dažas lielās bankas, kas darbojas globālā mērogā, un tad ir simtiem mazāku krājbanku Un uh, kolēģi no citām uh, valstīm ir man arī teikuši, pateicoties šīm, uh, simt, šiem simtiem mazo banku, uh, šīs uh, 2008.9. gada krīze tik smagi mūs neskāra, jo šīs bankas palīdzēja uh, uzņēmumiem, palīdzēja saglabāt darba vietas, uh, sociālos pakalpojumus. Tātad uh, Ir jāpatur prātā, ka Eiropā šīs banku sistēmas ir atšķirīgas. Un priekšsēdētājs Galtjēri arī norādīja, ka mēs um, ne, ja mēs nevaram sagatavot labus tiesību aktus, tad varbūt labāk vispār tādus nevajag pieņemt, nekā pieņemt sliktus tiesību aktus. Es aicinu abas lielās grupas nonākt pie vienprātības, paveikt, kas tām ir jādara, un mēs arī tad varētu pieņemt uh, noteiktus tiesību aktus, uh, par to informēt mūsu vēlētājus, kas uh, tātad šie tiesību akti tad mūs arī tomēr pasargātu no tādas uh, smagas finanšu krīzes. Paldies, Ramon. Tagad Svens Gigolds. Mēs, es esmu esmu kopā ar Ernestu Urtas un ēnu referents mūsu grupā, un tādēļ es runāšu par regulu vispirms mūsu grupas vārdā. Nu, ir skaidrs, ka zināmā mērā komisija ir izvēlējusies tādu pakāpenisku pieeju, un tas nozīmē, ka šī pieeja ir arī uh, tāda piesardzīga un netiek skartas tās sensitīvākās jomas, proti vecie NPL. Un no demokrātiskā viedokļa, manuprāt, tas nav tik vienkārši. Man ir pret to iebildumi, jo tagad šie vecie NPL de facto ir atstāti ECB ziņā Eirozonā, jo nekādu tiesību aktu spēkā nav, un ECB var izlēmt, ko darīt ar šiem sliktiem kredītiem. Jūs esat ļoti uh, cienīts mūsu priekšsēdētājs, kas strādā šajā jomā. Es gribu jums teikt, ka šobrīd ir uh, mums izdevība pieņemt tiesību aktus, kas šo jomu regulē, un pašreizējā pieeja izraisa zināmas bažas. Protams, runājot par definīcijām, mēs uh, tuvināmies ECB nostājai, kur ir uh, uzskaitīti vairāk sliktie kredīti, uh, gan neiekļaujot uh, vecos NPL, bet šeit katrs gadījums tiek izskatīts atsevišķi un viņi mm, nevēlas īstenot tādu pārāk skaidru politiku šai jomā. Un mani interesē, kādas izvērsīsies mūsu debates komisija nav uzklausījusi Eiropas banku uh, iestādes ieteikumus par uh, obligātu uh, backstopa uh, pilnvaru noteikšanu. Un es domāju, ka mēs šo problēmu varētu tomēr atrisināt. Papildus spiediens samazināt NPL apjomu vai nu no ar likumdošanas palīdzību vai ECB uzrauga pasākumiem šīs uh, attiecīgos portfeļus uh, iedzena ēnu banku rokās, paralēlos finanšu tirgos, un uh, rodas arī problēma ar atbilstošas cenas noteikšanu. Un tikai 20 dalībvalstīm ir iespēja izveidot sliktās bankas, tā saucamās. Um, e, EBA priekšsēdētājs Enrija ierosina izveidot Eiropas līmenī šādu slikto banku, un tas palīdzētu rast Eiropas risinājumu, bet Andrejā kungs nekad nevarēja pilnībā izskaidrot, kā novērst to, ka Eh, atbildība vienkārši tiek eh, novirzīta Eiropas eh, telpā. Bet mums šāds ietvars sliktajām bankām ir nepieciešams. Un mēs arī paužām nožēlu par to, ka Bāzeles 3 pabeigšana gadījumā bankas izmanto iekšējā reitinga pieju, kas uh, ļauj noteikt 0% risku uh, nerezultatīviem aktīviem. Un īsumā daži vārdi par direktīvu. Mēs uzskatām, ka pamatā ir laba doma izveidot Eiropas regulējumu šai jomā, uzlabot Eiropas tirgus darbību šajā jautājumā Banku Savienībā. Bet pietrūkst stingru noteikumu par patērētāju aizsardzību. Šeit šī minimālā standarta pieeja no mūsu viedokļa nepietiekami atspoguļo situāciju, ka ja tiek eh, izsniegts aizdevums patēra eh, klientam, tad šeit veidojas arī sociālas attiecības, savstarpēja atbildība. Pat ja jūs, eh, Lūkas kungs, tam nepiekrītat, es ticu kristīgai sociālai ētikai. Šāds līgums ir ne tikai finansiāls, uh, līgums, bet arī nosaka dažādu spēlētāju pienākums. Tas nozīmē, ka jūs nevarat vienkārši savu klientu pārdot, uh, ja šā, šis klients uh, neapzinās, ka nākamā dienā viņš var kļūt par hedge fonda klientu, nevis vietējās bankas klientu. Uh, šis apsvērums ir ļoti svarīgs, un manuprāt, šī problēma ir jārisina. Tāpat, e, mēs, e, ja mēs iestājāmies par to, lai tirgus būtu e, eiropeiskāks, lai darbotos labāk, mums ir jānodrošina vienlaikus augsts patērētāja tiesību aizsardzības līmenis, un patērētājiem ir jāizdara apzināta izvēle par to, vai šo viņu ņemto kredītu var pārdot tālāk, vai arī uh, klients šādai iespējai nepiekrīt. Tur nevar vienkārši sīkiem burtiem kaut kur ierakstīt uh, līguma beigās, bet uh, tas ir skaidri jāpasaka šajā līgumā. Un, manuprāt, šīs debats būs ļoti interesants mums nākotnē. Paldies! Dimitrijus Papadimulis. Paldies priekšsēdētāji. Šodien mēs apspriežam ļoti svarīgu dosjē. Regulas un direktīvas priekšlikumu. Ņemot eh, vērā pirmkārt šīs eh, problēmas apjomu NPL, eh, kopapjoms pārsniedz triljonu eiro. Un šie sliktie kredīti arī ietekmē uh, ekonomiku un tās darbību, arī ietekmē dalību valstu un Eiropas Savienības nākotni, ir apdraudēta mūsu banku sistēma, ja rastos jauna finanšu krīze. Un Tas arī sasaucas ar uh, diskusijām par uh, noguldījumu garantiju schēmu, jeb trešo pīlāru, kur nekāds progress līdz šim nav panākts, un arī Eiropas Savienībai jāuzņemas sava atbildības daļa. Es pārstāvu GOE NGL grupu, runājot par ēdīs noguldījumu uh, garantiju schēmu. es dzirdēju Esters Delangas teikto, bet ir jāveic uh, pasākumi, jācenšas rast kompromisi, lai panāktu harmonizāciju Eiropas līmenī lai būtu kop, kopīgi noteikumi spēkā un mums ir eh, jāpieņem noteikumi par to, kā aizsargāt patērētājus. Jāizvērtē tas, kā izveidot tā saucamo backstop mehānismu un kā izveidot otro papildus pīlāru, eh, kurā darbotos skaidri noteikumi attiecībā uz SSM. Bet, ja mums neizdosies to panākt, un jā, paliks spēkā pašreizējā sistēma, tad mēs visu šīs problēmas atstāsim nākamajām parlamenta sasaukumam, kas sāks darboties pēc vēlēšanām. Šāda attīstība būtu ļoti negatīva būtu kļūda. Uh, vispirms, uh, paziņot, ka vispirms ir jāsasniedz uh, nulles riska līmenis, un tad mēs varētu runāt arī par risku pārdali. Nē, šiem pasākumiem ir jāiet soli roku rokā. Ja mums izdosies Eh, mūsu diskusiju rezultātā panākt eh, riska mazināšanas pasākumus, tad eh, tas būs arī solis uz priekšu, izveidojot Eiropas noguldījumu aizsardzības schēmu, un tas arī palīdzēs mums Eiropu labāk pasargāt no turpmākām krīzēm. Lai bankas varētu nodrošināt aizdevumus MVU, uh, Uh, izsniegt hipotekāros kredītus jaunajām ģimenēm vai arī uh, dot uh, aizdevumus jaundibinātiem uzņēmumiem. Tam visam ir nepieciešami kopīgi noteikumi un mums arī ir jāsamazina lielais slikto kredītu apjoms. Un es gribētu iebilst uh, Lukas kungam. Šis ārpus tiesas uh, noregulējuma mehānisms uh, būtu uh, liederīgs šādu strīdu atrisināšanā. Bieži vien tiesu sistēma viena pati netiek galā ar šo lietu lielo skaitu. Eh, tā rezultātā notiek kavēšanās, ir milzīga birokrātija, un tas eh, nevienam nav izdevīgi. Es uzskatu, ka šajā jomā mēs varētu ilgi un gari diskutēt uh, Uh, ar referentiem, ēnu referentiem. Un es tādēļ ar lielu interesi gaidīšu jūs priekšlikumus, un mēs uh, arī uh, dosim savu ieguldījumu šai diskusijā. Paldies! Paldies! Marko Vallī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tāpat kā Papadimulus kungs vēlētos vairāk šīs diskusijas koncentrēt uz jautājumu par risku pārdali, ņemot vērā, ka referenti ir no ETP, un viņi arī ļoti pamatot norādīja uz to, ka ir nepieciešams samazināt riskus. Bet uh, arī runājot šeit par kopējo noguldījumu garantiju, tad arī mums šeit pieeja ir jā, jāīsteno saskanīga, lai būtu godīga, intelektuāla pieeja, lai mēs iet šajā virzienā visos failos. Tad arī vēl būtu liela banku risku problēma runājot par derivātiem un mm, novembrī es esmu veikt pirmās e, pirmos izvērtējumus arī par vērtspapīriem un arī par uh, likviditāti, kas ir krietni lielāka par uh, šo, par šiem sliktiem aizdevumiem, nerezultatīviem aizdevumiem. Tiešām jādara viss, lai varētu izvairīties no lielām problēmām, kādas šodien varbūt liekas ļoti tāls, jo uh, Pašlaik arī nu, vērtspapīšu cēnu sistēma stabilizējusies, bet nu redzējām, ka finanšu sistēmas laikā mēs redzējām, ka situācija var ievērojami mainīties. Tad nu, komisijai šeit ir kaut kas jādara, jāsadā regulātoriem, lai būtu absolūta caurskatāmība. Tālāk NPL pakotne. Te piekrītu arī Dimitrija kungas sacītajām uh, idejām un arī prieks dzirdēt, ka arī zaļie izsakās par šo. Arī runājot pār noguldījumu kontroli un garantiju, eh, arī kā eh, piemēram, klients, kas eh, bankā ir paņēmis hipotekāro kredītu, kādā dienā viņš var nonākt pie situācijas, ka šo kredītu pārvalda kāds fonds Londonā. Nu, tas bieži vien tā notiek, lai no šāda veida aizdevumiem uh, gūtu pēc iespējas lielāku naudu, jābūt ļoti piesardzīgiem. neveicinot spekulatīvo fondu darbību, jo tas varētu radīt arī banku kapitalizācijā lielu problēmu loku. Īpaši, ja ir iesaistīti noguldītāji, tas politiski var radīt problēmas Eirozonā un pašā ekonomikas sistēmā. Tādējādi nebūsim pārāk agresīvi un nesteigsimies riska samazinājuma jomā. Tas varētu veicināt spekulācijas un radīt li liels problēmas noguldītājiem, kā jau teicu. un eh, kredīturētājiem. Jo šie kredīti var, tad varētu pāriet no bankām uz kādu spekulatīvo fondu, kura vienīgā interese ir īstermiņā gūt pēļņu. Tad nu šeit piedāvātu tad glābt arī kredītņēmēju kādā noteiktā termiņā, lai šis hipotekārais kredīts, problēma gadījumā netiktu nodots uh, fondiem, uh, kas uh, strādā sekundārajos tirgos, bet nu, šie tirgi ir neskaidri un mēs ne. Un kropļojot tādu arī konkurētspēju. ECB komisija politikas kas būtu pārāk agresīvs, tas nebūtu tātad izdevīgi. Tad šonedēļ laikā uh, Mēs arī varēsim to visu izdiskutēt savā starpā. Redzu, ka ir pozīcijas un idejas, kam varu piekrist. Un cerams, ka nonāksim pie secinājumiem, rezultātiem, kur Eiropas parlaments tad arī pieņems konkrētu tiesību aktu un nenāks lejā tikai ar kaut kādām indikācijām. Paldies! Thank you, Marko Zani. Paldies, Marko Zani. Paldies! priekšsēdētāja kungs. Paldies arī abiem referentiem par uh, ievadvārdiem. Skaidrs, ka ņemot vērā, cik svarīgs ir šis jautājums, tad uh, arī būs jāstrādā pie jūsu minētajām idejām. Idejas šeit dažādas, dažādi skatījumi, vīzijas, arī dažādas vajadzības um, dažādās dalību valstīs. Tātad par nerezultatīvajiem riska darījumiem, sliktiem aizdevumiem, aktīviem. Ir ļoti daudz par šo jau runāts. Varbūt, ka neesam pietiekami koncentrējušies uz konkrētiem skaitļiem un uz tām dziļajām saknēm un iemesliem, kas ir noveduši pie šīs situācijas. Nu, nav jēgas veikt abstraktu analīzi. Nav jēgas um, <clears throat> veikt um, analīzi, kur mēs runājam par tīrgus apstākļiem, kur mēs runājam par tādu banku sistēmu, kur uh, nav bijusi īpaši skaidra un caurskatāma uh, banku rīcība, mēs zinām, kādi ir apstākļi, mēs zinām, kādi ir iemesli, par to runājam jau 8-9 gadus lielākā ekonomiskā krīze, ar ko ir saskārus, saskāries šis kontinents savā modernajā vēsturē. Ņemot vērā šo skaitļus, ņemot vērā krīzi, tad redzējām, ka bankas cieta, kredīt kvalitāte mazinājās. Arī runājam jau šeit par risku samazinājumu, bet arī ir jārunā par skaitļiem pa, pa, pēdējo gadu laikā. Rezultīvie riska darījumi, kredīti pieauguši ārkārtīgi lielā mērā tieši krīzes dēļ, bet pēdējo divu gadu laikā ir ievērojams tomēr situācijas uzlabojums. <clears throat> jo izaugsmas motors, lai arī ļoti pieticīgi, tomēr pātrinās. Bankas un lielie, fina, lielās finanšu institūcijas, kas var atļauties tirgus cenas tās cenas, ko noteica lielie NPL tirgus dalībnieki, ir jau veikuši arī šo aktīvu pārdošanu darījumus, un tad nu, mums ir jārūpējas par tiem, kuri nevar pārnest tik zemes cenas, un kad viņiem nācās uzņemties šos nerezultatīvo riska darījumus. Un tas arī ir galvenais jautājums šajos abos dosjē. Taču būsim piesardzīgi ar, šā, ar šo regulējumu, neredēsim papildus problēmas. Nu, nenostādījāsim sarežģītā situācijā jau tā sarežģīto Eiropas banku sektoru. Šajos uh, tiesību aktos ļoti svarīgi pārbaudīt to, lai no vienas puses uh, tiek izveidots uh, tirgus, uh, tiek pārdot šie NPL. Tad arī, lai zaudējumu saguma minimums negatīvi neietekmētu uzņēmumus un bankas. Tad nu būtu ļoti interesanti izstrādāt tādu satvaru aktīvu pārvaldīšanas sabiedrībām. Jo nu tie, kuri nevarēja uh, atrisināt savu NPL problēmu, tad, nu, te ir jāskat, kādu lomu spēlējušas pašas dalību valstis. Tad, nu, būtu interesanti aktīvu pārvaldības, pārvaldīšanas sabiedrībām izstrādāt tādu modeli, kur tiek paredzēta sadarbība starp valsts iestādēm un bankām un privātajiem uzņēmumiem. Nu, tas būtu galvenais izaicinājums. Uh, Pēdējā lieta, ko vēlētos minēt, bet ko jau arī minēja vairāk kolēģi. Pātrinātā procedūra garantija jomā. Tad, nu, redzot šo simetriju starp institūcijām, aizņēmējiem, aizdevējiem, uh, tad šajā regulējumā ir jānodrošina ļoti augsts patērētāju aizsardzības līmenis. Paldies! Grazie! Paldies! Nesmu saņēmis nevienu lūgumu izteikties <clears throat> brīvajā mikrofonā. Vārds Esterei, lūdzu. Um, yeah, sorry, four chair. minutes each. Yeah, no, I don't need my. Uh... Četras minūtes nebūs vajadzīgas. Jā, nu debats notika tieši tā, kā to paredzēju. Vēl ļoti daudz darāmā. Es gribētu teikt par šo virzienu uz maksātnespēju. <clears throat> Šeit nevajadzētu jaukt šos lūgumus par nepieciešamajiem uh, Eh, šīm buferiem, kas palīdz izvairīties no maksātnespējas. Mums tie ir nepieciešami. Ja problēma ir gan liela, tālāk par ārpus tiesas strīdu izšķiršanu mums nav bijis pietiekami daudz laika, lai par šo izrunātu visu. Jā, tas ir ļoti pretrunīgi, bet Lūke kungs, <clears throat> ja mēs nediskutējam par maksātnespējas, nespējas, jautājumu, nerunājam par uh, šo ārpusties strīdu izšķiršanu, un ja mēs gribam pātrināt juridiskās procedūras, tad uh, līdz šim neko daudz šeit nesam panākuši. Vismaz nedebetēs par maksātnespējas likumdošanas ierobežošanu, tā kā tur nenoniek, nenotiek nekāds progress. Līdz ar to es negribētu tagad atteikties no ārpus tiesas strīdu risināšanas šī sistēma ļoti labi darbojas vairākās dalību valstīs. Esmu gatava debatēt par šo ar jums, bet uh, jūs izteiktais priekšlikums vēl līdz šim nekur nav daudz pavirzījies. Tāda bija tā doma par ārpus tiesas strīdu izšķiršanu un patērētāju aizsardzību. Protams, piekrītu, ka aizsardzībai jābūt ļoti spēcīgai. Uh, Kolēģi, lūdzu izlasiet, kas ir, ko piedāvā patiesībā Eiropas komisija. Patērētāju aizsardzība, tā skaitā arī hipotekārie kredīti, ir izslēgti no šī priekšlikuma daļas. Varbūt vispirms vajadzētu izlasīt, jā, nu, nu, varbūt uh, jūs gribat mani koreģēt, varbūt, ka jūs uzskatāt, ka komisija nu, te kaut ko citu vēlas paredzēt, bet uh, patiesībā hipotekārie kredīti ir izslēgti no šī priekšlikuma. Uh, Nu, lūk, vairākās valstīs tas darbojas, līdz ar to šo opciju neizm, ne, neizmetīsim, neatteiksimies no tās, un paldies par jūsu komentāriem. Lielas paldies, Ester! Pavisam īsi no manas puses. Mēģinu atbild, mēģināšu atbildēt Sanders sacīto. Nedomāju, ka izvairoties no ne, neprecētām sekām, MVU, ka tā būtu kā demagoģiska problēma. Tā ir mūsu, ekono, tas ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Darīsim kaut ko, kas, izvairīt, kas mums ļaut izvairīties no šīm neparedzētajām sekām. Gīgaldkungs arī minēja ļoti svarīgu lietu par visu jautājumu aptvērumu. <clears throat> Jūs uzdevāt jautājumu, pats arī atbildējāt uz to. Jo, ja jūs no likumdošanas perspektīvas vēlaties atrisināt visu šo jautājumu, mēs vienkārši to ar termiņiem nevaram atrisināt. Mums ir jādara tas, ko jūs sakāt. Mums ir jābūt ambicioziem, <clears throat> kā varam rast sistēmisku risinājumu šo jautājumu. Esmu principā ļoti atvērts, bet, nu, ņemot vērā esošo brīdi, dažādās nostājas, padomē dalībvalstīs, varbūt pat šeit Eiropas parlamentā, es domāju, ka mēs nekad nenonāksim pie rezultātu, bet tiešām Tas man ir žēl, bet es piekrītu jums, ka <clears throat> būtu bijis labāk, ja būtu bijusi šī drosme nāk klajā ar tad visaptvarošāku tekstu. Un tiešām vēlos uzteikt komisiju par uh, lielisko pieeju, bet zinām, ka direktīva uh, ar to vien nepietiek, lai izveidotu tirgu. Un tad nu, šis tiešām būs ārkārtīgi mīksts likums, kas tikai apraksta uh, kāda ir esošā situācija, vairāk iemeslu dēļ. Tad arī lēmēm, ne, lēmām neiet šajā virzienā. Šī iemesla dēļ arī es uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie tā aptvēruma, darbības jom, jomas, par ko vienojamies ECOFIN <clears throat> rīcības plānā, ko ieteica arī komisija. Tad arī, manuprāt, jau izteicos skaidri par abiem šiem principiem. Vēlreiz Estera. Protams, jābūt objektīviem, nopietniem, realistiskiem par <clears throat> MVU. Tad, tad virzīšana uz maksātnespēju, tā ir ārkārtīgi liela problēma, nevajag to pārspīlēt, bet nevajag arī uh, um, izlikties, ka tās nav. Ar dalību valstīm arī runāja par dažādām opcijām, <clears throat> lai ņemtu vērā arī uh, šādu situāciju par riska darījumiem. Mēs par to visu varam diskutēt, esmu atvērts. Bet nu, tas, kas ir pašlaik priekšlikuma projektē, tas ir pārāk šauri. Uh, Riska darījumi, nerezultīvie riska darījumi ir arī tikai daļa no MVU riska darījumiem, kur ar pārstruktūrēšanu tad viņas varētu paturēt tirgū. Vajadzētu tiešām izvairīties no tā, kā MVU kriti, šie darījumi tiek pārdot kādam, kurš varētu atgūt šo naudu, un tad liela daļa ekonomikas izspiežam no tirgus. Tā ir problēma, ir jāatzīst, ka ir šāds risks, un tad pragmatiski jārauga, kā tad ir labākais veids, kā to risināt. Jābūt taisnīgiem un arī vienkāršiem vienlaicīgi. Vairāk kā atvērts esmu rast tos veidus un kompromisus, kā atbildēt uz problēmām, bet es uzskatu, ka ir vairāki punkti. Tātad pirmais pīlārs nevar būt tas pats, kas otrais pīlārs. Tad arī potenciālās neparedzētās sekas ir jārisina. Tam ir jābūt mūsu diskusiju centrā. Es redzēju, ka visa sāruna komanda ir tiešām aktīvi iesaistīta šais debatēs. Es tomēr to redzu kā ļoti pozitīvu sākumu. Nākamās nedēļas laikā mēs par to varam vēl diskutēt. Cerams, arī nonākt pie kompromisa un uh, dzīvot spējīgi risinājuma. Citādi um, iztikt bez regulas ir labāk nekā pieņemt sliktu regulējumu. Bet es domāju, ka mēs varam rast labu risinājumu. Tas būtu ļoti labs solis mūsu <clears throat> likumdevēja darbā, lai samazinātu riska darījumus. Nu, sekojoši, termiņi ir sekojoši. 22. oktobris Rīdīsim par ziņojumu. Termiņa iesniegšanas, uh, grozījuma iesniegšanas termiņš 28. oktobris. Nu jā, laika ir maz. Bet vēlāk mēs par to vēl runāsim. Grozījumu apspriešana 19. un 20. novembris, balsojums sekundāra komitejā 3. decembrī. Es domāju, ka vajadzētu pieturēties pie šiem termiņiem. Paldies! Paldies, Rīta Vester, par ļoti uh, rezultatīvo viedokļu apmaiņu. Un jūs zinat, ka nākamais jautājums nav balsošana, bet ir ļoti svarīgs Pirmā vicepriekšsēdētāja ievēlēšanas jautājums jūs noteikti jau dzirdējāt. 29. augustā ETP grupa ir ievēlējusi Markus Vēberu kā jauno koordinātoru, līdz ar to apsveicam Markus Vēberu ar šo Mērberu. Un tādējādi mums ir jāievēl jaunais pirmais vicepriekšsēdētājs. Tad kādi tā tad ir um, aizvietotāji, kas piedalās balsošanā? Sabīna Fergajen, Kristofs Hansens, Rāmons Haregvī, Brando Benefejā, Šleifoks, Sofija Intuvelda, Paloma Lopes Bermeho. <clears throat> Tagad pārbaudīšu, vai nepieciešamies kvorums. 60 deputāti ir. Jā, paldies, Brendon. Un tagad, kas ir nominēta pirmā vicepriekšsēdētāja vēlēšanās? Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. ETP vārdā es vēlētos ieteikt Brānu Heis kungu. Paldies! Vai kandidāts piekrīt šai nominācijai? Jā, priekšsēdētājs piekrīt. Ļoti labi. Es zinu, ka kandidāts arī ir ekonomikas pilntiesīgs deputāts. Uh, Viņš ir arī aizpildījis, eh, aizpildījis finanšu interesu deklarāciju. Tādēļ es uzskatu, ka mēs ar aklamāciju varam eh, iebalsot šo kandidātu. Paldies un apsveicu Brajanu. Lūdzu, vārds Brainam. Es vēlos tikai pateikties Ludekungam, kurš piedāvāja manu kandidātu, un paldies arī eh, kolēģiem, kas atbalstīja mani lai kāda arī būtu mana viedokļa par dažādiem jautājumiem, par kuriem šeit debatējam parlamentā, varam visi piekrist, ka turmāko desmit mēnešu laikā ir ļoti svarīgi darboties sadarbībā, partnerībā, tīši tādā veidā mēs varam arī vislabākos rezultātus sasniegt, un īpaši tad arī sagaidu sadarbību ar kolēģiem un jums priekšētāji Galtieri kungs. Paldies, Brain! arī sagaidu šo sadarbību. Ar aklamācijām esam ievēlējuši kandidātu. Vai tu pievienosies mums šeit, tribīnē, vai arī, jā, šoreiz uh, paredzam uh, izņēmumu šajā praksē, tas nav noteikums, tā ir prakse. Mums pirmais vicepriekšētājs vēl neieņems uh, vietu šeit prezidijā un tagad balsošana. Pirmais. Izmēģināsim, vai darbojas uh, balsošanas iekārtas. Sākam balsot. Couple of colleagues do want to vote yet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 Thank you. So now uh, we uh, start with very. Abi sākam tad ļoti svarīgu balsojumu. Tas ir priekšlikums regulai. Tātad par visu Eiropas privāto pensiju produktu referente Sofija Intvelde. Es saprotu, ka Pervanša Bēres vēlas kaut ko pateikt. Lūdzu, Pervanša. Paldies! Mēs balsosim par šo svarīgo priekšlikumu, uh, kas, ko iesniegusi komisija, un es uh, saprotu, ka visi vēlas pēc iespējas ātrāk uzsākt sarunas ar padomi, lai uh, nonāktu pie rezultāta. Šis priekšlikums ir uh, nozīmīgs, jo ir paredzēts izveidot jaunu pensiju režīmu visiem Eiropas iedzīvotājiem. Mums uh, nav bijusi diskusija komitejā, nebūs plenārsēdē par uh, šo. Uh, balsojumu. Mēs zinām, ka vajadzēja balsot jau jūnijā, tā tas bija paredzēts. Tagad uh, nu, ir pienācis tas brīdis. Mūsu uh, grupā arī, kā jau parasti, nevienmēr visi varēja būt klāt, un katrs izvēlējās savu darba metodi, bet mūsu grupa nav varējusi paust savu viedokli par sagatavotiem kompromisiem līdz pat šai dienai. Un Es, protams, tagad nepakavēšos pie darba metodēm, to, pie tā, kas kurām svarīgāks, bet tomēr es gribētu minēt vairākus punktus šobrīd. Pirmkārt, par uh, kompetento iestādi, kas būs atbildīga par PEP, e ir viens grozījums, kas piešķir zinām kompetenci. Esma. Un Tātad par, jo šeit ir runa par uh, pakalpojumu sniegšanas brīvību attiecībā uz pensijām, bet es domāju, ka uh, uh, atbildīgai būtu jābūt Ejopa, nevis Esma uh, šajā gadījumā. Tas ir arī uh, paredzēts kompromisos. Tālāk par kapitāla noteikšanu un pastāv risks, ka uh, Eh, pantā 2.21 eh, eh, iekļautā definīcija nenodrošina to, ka pensijas saņēmējs saņems visu sākotnēji paraugstīto kapitālu, un tā ir kļūda. Nu, protams, mēs tagad cenšamies to labot pēdējā brīdī, bet nu, parlamentā darbs ir tāds, ka šādā svarīgā dosē ir jā. Ja būt eh, zināmā mērā elastīgiem, un tādēļ esam sagatavojuši uh, mutisku grozījumu par šo jautājumu. Un trešais, es gribētu teikt, ka mēs neiebilstam pret zaļo eh, iesniegto mutisko grozījumu, bet vēlamies to, par to izteikties. Sofija, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sākšu ar to, ka pateikšu paldies ēnu referentiem un arī administrācijas darbiniekiem, kas ļoti daudz strādājuši pie šī dosjē, un tas, kas ir mūsu priekšā šobrīd, ir sarežģīts, bet līdzsvarots kompromiss. Ļoti sensitīvs jautājums, es to labi saprotu, bet tas, ko mēs esam šeit panākuši, ir vērts, lai to atbalstītu visi, visas grupas. Jo uzskatu, ka visas grupas ir ievērojami daudz sasnieguši ar saviem grozījumiem. Mēs ilgi vedām sarunas par grozījumiem, bija paredzēta balsošana pirms vasaras pārtraukuma, tagad vēl divi papildu mēneši ir bijuši apspriesties savā grupā, nonākt pie alternatīviem priekšlikumiem, atkal atsākām sarunas, panācām vienošanos pagājušā nedēļa otrdien, kompromisa priekšlikumi tika izsūtīti trešdien no rīta. Es piekrītu Pervanšai Beres, ka vienmēr ir jābūt pietiekami elastīgiem procesā, lai pieņemtu arī pēdējā brīža idejas bet ir jau arī caurskatāmība nepieciešama procesā, un ir jādod kolēģiem iespēja reaģēt uz jaunām idejām, jauniem priekšlikumiem. Un pēdējais jaunais elements, kas vispār nav pieminēts pēdējā gada laikā, pēkšņi šo pēcpusdienu ir ielikts ar mutisko grozījumu, kā sarkanā līnija. Nu, labi, es to varu ņemt vērā. Es aicinātu sākt balsot. Es ceru, ka sociāla demokrāti varēs atbalstīt priekšlikumu tādu, kāds tas ir, lai varam sarā, sākt uh, trialogu sarunas šomēnes un cerams pabeigt līdz gada beigām bet eh, jūtos kā centriski politiski kustības pārstāvi, kas uzskata, ka visiem ir iespēja atbalstīt šo priekšlikumu. Tas ir ambiciozs priekšlikums, tas iet tālāk par padomes secinājumiem, tas ir eiropeiskāks, eh, nodrošina lielāku patērētāju aizsardzību, labāks iespējas pakalpojums niedzējiem un daudz elementu eh, kas vēl šeit ir ilgspējība, sociālai aspekti visaptarošs priekšlikums, manuprāt, kuru ir vērts atbalstīt. Es ceru, ka pēc iespējas vairāk kolēģi balsos par to. Paldies! Paldies, Brian! Pavisam īsi piezīme priekšsarētāji no EPP puses. Es vēlētos piekrist referentēji. Sarunas ir bijušas grūtas, sarežģītas un visas politiskās grupas ir izrādījušas elastību, lai nonāktu pie tā risinājuma, pie kura nonācām pagājušā nedēļā, kuru mana grupa man uzticēja atbalstīt, balstoties uz to principu, uz to tekstu, kas tika izsūtīts visiem pagājušās nedēļas noslēgumā. Un tagad nāk klajā ar grozījumu, kas A. Pirmkārt, tā tad nekad netika ierosināts otrkārt nekad nav ticis apspriests. Priekš tā mums arī ir procedūra, kas prasa minimālo uh, slieksni, kas ir jāsasniedz, lai varētu iesniegt to. Visas grupas, uh, kas piedalījās sarunās, piekāpās kaut kur. Te ir lietas iekšā, kas man arī nepatika. Bet es uzskatu, ka par labu šim visai Eiropas produktam, kā jūs priekšsēdē pats norādījāt, uh, Tas ir svarīgs elements eh, kapitāla tirgus savienībā. Cilvēkiem, kas eh, Eiropas Savienībā gaida savus vecumdienas. Par Eiropu šajā jautājumā ir eh, daudz piekāpšanās notikusi. Eiropā ir ļoti svarīga loma pensiju politikas jautājumā. Uh, Un ir e, daudz lietas, kas man tur rada grūtības validācijas dēļ, bet kompromisa nolūkā esmu piekristam. Tāpat arī par kapitāla noteikšanu. E, definīcija šobrīd ir e, reāla, tāda, kas darbosies, kas var dot cilvēkiem to, ko viņi vēlas, un nodrošināt caurskatām risinājumu. Līdz ar to visi šeit bija spiesti piekāpties, bet uh, tagad, tik vēl pēdējā brīdī nāk klajā ar eh, jaunu ierosinājumu, tad, kad es esmu saņēmis mandātu no saviem kolēģiem, nu man tas būtu ļoti grūti. Es aicinu cilvēkiem ņemt to vērā pirms sākt balsošanu. Paldies! Manuprāt, labākais veids, īstenībā vienīgais veids, kas ir demokrātiski, lai atrisinātu šo situāciju, ir balsot. Vispirms pirmie trīs grozījumi saistībā ar normatīvo rezolūciju. Vispirms balsojums blokā 177. līdz 179. kas principā prasa atsaukt komisijas priekšlikumu, un ja to pieņems, tad ar to arī viss beidzās. Bet, ja tos noraidīs, tad eh, rezultātā personāla balsojums neparādīsies gala atskaitē. Jā, nu tas man bija jānolasa. Tad balsojam blokā 177, 178 un 179. Kurš par? Personāla balsojums. ļoti maziem burtiņiem bija rakstīts personāla balsojums. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to kompromisā par pret atturas pieņemts kompromiss B ar mutisku grozījumu no sociāldemokrātiem. Lukas kungs Es atvainojos, es iebilstu pret šo grozījumu. Nē, esmu šādu grozījumu nekad redzējis. Vai jums jāpajautā, vai citiem kolēģi arī tam piekrīt? Varu nolasīt šo grozījumu caurskatāmības dēļ. Tātad teksts ir šāds. Kapitāls nozīmē kopīgs finanšu ieguldījumus un investīcijas. Uh, investīciju uh, atdevi no šiem ieguldījumiem, ja tā ir pozitīva, kas tiek aprēķināta balstoties uz kopējām izmaksām un maksām, nevis uh, visām maksām. Tā tad uh, atvilkumi tikai tad ir pozitīvi, un tā, tādējādi tas tehniski tiek saskaņots joprojām ir iebildums. Jā, man vajag vismaz četrus kolēģus, kas iebilst. Ir vairāk. Labi, mutiskais grozījums tiek noraidīts. Balsojam par kompromisu bez. Nē, nē, nē, mums nav jābalso par mutisku grozījumu. Mēs balsojam par kompromisu B. Jā, personāla balsojums ir iespējams. Jūs to prasat sociāldemokrāta grupas vārdā, acīm redzot. Labi, bals... balsojam personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 par. 4 pret, 21 atturas. Tālāk, kompromiss C. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Kompromiss D par, pret, nē, atvainojos, kompromiss D ar mutisku grozījumu no zaļajiem. Iebildumus neredzu, balsojam ir iebildums. Es atvainojos, es iebilstu, jo šādu grozījumu neesmu redzējis. Nezināt grozījumu? Labi, tiek svītrots F apakšpunkts 5. panta 1. punktā par alternatīviem investīciju fondu pārvaldītājiem. Manā balsošanas sarakstā šāda nav. Jā, bet es jums nolasīju. Bas. Tas ir visos balsojumu sarakstos, nezinu, kurā sarakstā eh, skatās kolēģis. Tas jau pagājušajā nedēļā tika visiem kolēģiem iesniegts. Tas ir mazliet savādāk eh, situācija nekā sociāldemokrāta gadījumā. Tā kā es brīnos, ka ECR sarakstā. Uh, Nu, jā, manā sarakstā arī ir, EPP sarakstā arī ir. Tagad atradāt? Jā, nu jūs, protams, iebilst varat. Bet visdrīzāk ne, nepamatoju to, ka tas esot kaut kas jauns. Tā, tā iepriekšējā diskusija bija kaut kas uh, pilnīgi savādāks. Tad vēlreiz, jo, vai joprojām turpināt iebildums? Nē, labi. Kompromiss D ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to balsojam bez mutiskā grozījuma par kompromisu D par, pret, Atturas pieņemts. Kompromiss E. Vai varam pārbaudīt, lūdzu? Kompromiss D. Pārbaudām. Nu, manuprāt, bija skaidrs pārsvars šeit, bet labi. Sākam balsot par kompromisu D. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss E, kurš par pret atturas. Pieņemts.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 pār pret atturas pieņemts, kompromiss K pār pret atturas pieņemts, kompromiss L pār pret atturas pieņemts. Grozījums numur 535 par pret atturas pieņemts. Grozījums 536 par pret atturas pieņemts 90. grozījums par, pret, pārbaudam 90. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar trīs balsu pārsvaru. 95. no IMCO par, pret, pārbaudam 95. no IMCO. Sākam balsot. Beidzam balsot Pieņemts. 26 pār 23 pret. Kompromiss M par pret atturas pieņemts. Kompromiss N par pret atturas pieņemts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. Kompromiss P ar mutisku grozījumu. Tas nav jauns. Par pret pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24 pār, 22 pret. 3 atturas. Kompromiss Q par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss R par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss S par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss T par, nē, es atvainojos, kompromiss T ar mutisku grozījumu. Pār. Pret. Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. Kompromiss T tālāk bez mutiskā grozījuma par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss U par, pret atturas pieņemts, kompromiss V par pret atturas pieņemts, kompromiss dubult V par pret atturas pieņemts, kompromiss X par pret atturas pieņemts, kompromiss Y par pret atturas pieņemts, kompromiss Z par pret atturas pieņemts, kompromiss AA par pret atturas pieņemts, kompromiss AB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 Izskatījās noraidīts, bet pārbaudām. Sākam balsot 670. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromisa AG par pret atturas pieņemts. Kompromisa AH par pret atturas pieņemts. AI plus AK kompromiss par pret atturas pieņemts kompromiss AJ par pret atturas pieņemts, 704. par pret pārbaudām 704. Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru. 25 pret 23. Kompromiss AL par pret atturas pieņemts. Kompromiss AM par pret atturas pieņemts. 671 plus 300, 300. Teiktais blokā 903 līdz 95. Pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss AN par pret atturas pieņemts. Empul 128 par pret pārbaudām sākam balsot. Simt divdesmit astotais empul. Viens, divi, astoņi empul. Beidzam balsot. Noraidīts. 158. imko par. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 pret 23. Kompromiss AO par pret atturas pieņemts. Kompromiss AP ar mutisko grozījumu no zaļajiem par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par 30 pret. Tagad kompromisā AP bez mutiskā grozījuma. Par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AQ par pret atturas pieņemts, kompromiss AR par pret atturas pieņemts, kompromiss AS par pret atturas pieņemts, kompromiss ASA par pret atturas pieņemts, kompromiss AT par pret atturas pieņemts, kompromiss AU par pret atturas pieņemts,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 pret, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņsimt tā, grozījums 893. 893. par, pret, Izskatījās noraidīts. Pārbaudām, labi, pārbaudām. 893. Noraidīts. 894. Tas ir tas pats identisks. 895. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss BC par, pret, atturas, pieņemts. 897. līdz 902. grozījums blokā par pret pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss BD par pret atturas pieņemts. 167. un 196. imko par, pret, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad kompromiss BE par, pret, atturas pieņemts. Grozījums numur 913 par, pret, Pārbaudām, sākam balsot 913. Beidzam balsot. Noraidīts 914 par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudām 914. sākam balsot 914. Beidzam balsot. Pieņemts. 180. par, pret, atturas noraidīts. Ample 1 par, pret, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss BF par, pret, atturas, pieņemts. 190. grozījums par, pret, atturas noraidīts, imko 2 par, pret, atturas pieņemts. Simt astoņdesmit sestais. Nākamajā lapusē. Visi ir atraduši par, pret, atturas, noraidīts. 187 par,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 pret atturas noraidīts, 196. par pret atturas noraidīts, 197. par pret atturas noraidīts, 199. par pret atturas noraidīts, Ample 5 par pret pārbaudām Ample 5, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Ample 7 par, pret, atturas, noraidīts. Ample 8 par, pret, atturas, noraidīts. Ample 9 par, pret, atturas, noraidīts. Ample 10 par, pret, atturas, noraidīts. Ample 11 par, pret atturas pieņemts, MPL 12 par pret atturas noraidīts. Blokā 200. līdz 208. par pret atturas noraidīts, 209. par pret atturas noraidīts, IMCO 5 par pret atturas pārbaudām par im, eh, balsojumu par IMCO 5. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 6 par, pret atturas pieņemts. Imko 7 par, pret atturas pieņemts. Empl 13 par, pret atturas noraidīts. Kompromiss BG par, pret atturas pieņemts. 212 par, pret atturas pieņemts atturas Neredzu jūs rokas. Pārbaudam. 212. Beidzam balsot. Noraidīts. 213 par, pret, atturas noraidīts. 214 par, pret, atturas noraidīts. 215 par, pret, atturas pieņemts. 217 par, pret, pārbaudām 217. Un Ample 14 arī tie ir identiski. Beidzam balsot. Noraidīts. 218 par, pret, atturas noraidīts. Sestais un IMCO 8 par, pret, atturas noraidīts noraidīts. Imko 9 par pret atturas noraidīts, Imko 10 par pret atturas noraidīts, Imko 11 par pret atturas noraidīts, 219 par pret pārbaudām 219, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Tā tad pārējie atkrīt. 222 un IMCO 14 par pret atturas pieņemts. EMPO 15 par pret atturas noraidīts. IMCO 13 par pārbaudām IMCO 13 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ample 17 par pret atturas noraidīts. Imko 16 par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār, 22 pret pieņemts. 223 un 7 par, pret, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts viens balss pārsvaru. Imko 15 par pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 pret 23. Tātad 8. tālāk par. Pret. Atturas. Noraidīts. 226 par pret atturas noraidīts, 227 pār pret atturas noraidīts, 17 imko pār pret atturas pieņemts, 228 pār pret atturas noraidīts, 9 pār pret Pārbaudām, sākam balsot par devīto. Beidzam balsot. Noraidīts. 229 pār pret atturas noraidīts, 230 pār pret atturas noraidīts, 231 pār pret atturas noraidīts, imko 18 pār pret atturas noraidīts, Imko 23 par pret pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 19. Par, pret, atturas, noraidīts. 232. Un Empel 19. Par, To jau es tikko teicu. 232 un 19. Kaut ko nepareizi pateicu. Mēs balsojam par IMCO 19 pirms tam. Un MPL 19. Tas ir tas, ko es teicu. 232 un MPL 19. Par, pret, pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 233 par, pret, atturas noraidīts. 234 un ampul 20 par, pār, eh, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 235 par, pret, atturas, noraidīts. 236 par, pret, atturas, noraidīts. 10 par, pret, atturas, pieņemts. 11 par, pret, atturas, noraidīts. 237 par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 237. sākam balsot. Noraidīts 238 par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 20 par pret pārbaudam IMCO 20, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. par. Pret atturas noraidīts. 239 par. Pret pārbaudām 239. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 240. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Imko 21 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 241 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 242 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudām, sākam balsot. 242. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 pret 19. 243. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 244. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 245. par. Pret pārbaudām 245. Beidzam balsot. Es tikko sapratu, kāpēc mums tik daudz uh, balsotāji ienāk zālē. Pieņemts. Godātie Lībe locekļi, jūs vēl nevarat balsot, ja vien neesat aizvietotāji kādam ekon loceklim. Tātad jūs, protams, varat balsot eh, tikai ar nosacījumu, ka nemainās līdzsvars starp grupām. Pagaidām viss kārtībā. Mēs nepārsniedzam skaitus. Vēl nav sākusies kopīgā sanāksme. Divsimt četrdesmit seši par, pret, atturas, noraidīts, četrpadsmit par, pret, atturas, noraidīts, Empel 22 par, pret, neredzu vairāk. Pārbaudam Empel 22. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Kompromiss BH par pret atturas pieņemts. IMCO 25 par pret atturas noraidīts. 255. un Ample 26 par pret atturas noraidīts, 256 par pret Pārbaudām 256. Sākam balsot. Nē, kolēģi vairs nevar balsot. Tagad jau ir viens par daudz. Viens, viena balss par daudz. Jā, darbojas. Faktiskais balsojums ir 54. Beidzam balsot. Tāds mazliet nerakst, neierasti. Neizšķirts, noraidīts. Imko 27 par, pret, pārbaudām IMCO 27. Trīs sociāldemokrāti par daudz. Trīs sociāldemokrāti par daudz. Vēl viens sociāldemokrāts par daudz. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot. Pieņemts. 257 un MPO 27 pār pret atturas pieņemts. 258 pār pret atturas noraidīts, IMCO 28 pār pret atturas noraidīts, 16 pār pret atturas pieņemts, 259. À, tā tad tie atkrīt. 261 par pret atturas noraidīts. Empel 28 par pret pārbaudam Empel 28 blokā ar citiem grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 264 par Divsimt sešdesmit četri pār, pret, pārbaudām divsimt sešdesmit ceturto. Beidzam balsot noraidīts. 17. par, pret atturas pieņemts, Ample 30 par, pret atturas noraidīts. 18. par, pret pārbaudām. Pieņemts. Imko 30. Nē, tas atkrīt. 266 par pret atturas noraidīts, Imko 31 par pret atturas noraidīts, Empel 31 par pret atturas noraidīts, Empel 32 par pret pārbaudām Empel 32 sākam balsot.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 Beidzam balsot, noraidīts. Kompromiss BHA par pret atturas pieņemts. 270. un IMCO 35 par pret atturas pieņemts. IMCO 36 par pret atturas pārbaudam, sākam balsot. noraidīts. Ample 33 par pret. Pārbaudām Ample 33. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējie atkrīt. Ā, tikai viens atkrīt. Labi, 272 par pret atturas pieņemts, kompromiss BI par pret atturas pieņemts, 278. par pret atturas pieņemts, 279. par pret pārbaudām 279. Vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. 281. par pret. Nu, jābūt tam pašam vairākumam, ja nu vienīgi kāds vēlas pārbaudīt, labi pārbaudām, balsēm elektroniski 281. Beidzam balsot. Noraidīts ar tādu pašu vairākumu 280. pār pret atturas noraidīts. Empul 35 un 282 par pret pārbaudām balsojam elektroniski. BJ kompromiss par pretatturas pieņemts, BK kompromiss par pretatturas pieņemts. 20. un 292. grozījums pārbaudām rezultātu balsot elektroniski. Beidzām balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 294. grozījums par pret atturas. Uh, neredzu, ka kolēģi celtu rokas, tādēļ balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. BL kompromiss par pret atturas pieņemts. IMCO 41 par pret pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 303 par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Neizšķirts, tātad noraidīts. 304 par pret atturus noraidīts. Ingo 42 par pretāturas pieņemts. BLA kompromiss par pretāturas pieņemts. Emplu 43 par pretāturas noraidīts. 23 par pret. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Empul 44 par pret atturas. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. BM kompromiss par pret atturas pieņēmts. BN kompromiss par pret atturas pieņemts, IMCO 47 par pret atturas pārbaudām balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. IMCO 48 par EKR ir šobrīd pret. Tātad noraidīts. BO kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 312. par pret Pārbaudīsim rezultātu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 49 par pret atturas noraidīts. Emplu 48 par pret atturas noraidīts. 319 par pret atturas noraidīts.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 30. simko 52. par pret atturas pieņemti. Ja vēlaties, varam pārbaudīt. Pārbaudām, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Tā kā bija nepieciešams pārbaudīt. 31 un imko 53 par pret āturs pieņemti. 323 par pret āturas noraidīts. 324 emplu 50 par pret āturas noraidīts. 326 par pret āturas noraidīts.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 54, imko 54 par pret atturas pieņemts, pārējie atkrīt, tagad empl 55 par pret atturas pieņemts, 330 atkrīt, tagad balsojam par komisijas eh, priekšlikumu ar grozījumiem, un tas ir personāla balsojums. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 29 pār 10 pret 17 atturas. Tagad mm, balsosim par 178 grozījumu likumdošanas rezolūcijai. Tas ir noraidīts. Tagad balsosim par lēmumu uzsākt starp iestāžu sarunas personāla balsojums sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 47 pār, 8 pret, 1 atturējies. Esam sasnieguši kvalificēto vairāk un, un apsveicam referenti. Yes. So, uh, So, uh, bit, uh... Tā kā esam nedaudz aizkavējušies, tad mainīsim secību Uh, mēs uh, pāriesim pie tās daļas, kas bija abām komitejām jāizskata kopā, uh, lai nekavētu kolēģis no Lībe komitejas. Un pēc tam atgriezīsimies pie pārējiem balsojumiem.